perspektīvu un vērtējumu direktorāta. Vēlētos pateikties arī Polijas valdības pārstāvjiem, īpaši lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vadītājs Pomarīnas kungs un vairāki citi godājumi eksperti un aktīvi darboņi. Tie ir Haikas kungs un Karbonska kungs. Vēlētos pateikties arī reģionālajiem ministriem Jose Luis Kamājas kungam, kurš piedalās mūsu sēdē šodien, un, protams, ka vēlētos pateikties pilnīgi visiem, kuri piedalās mūsu šās dienas sēdē. Godātie kolēģi, Pēdējos pāris mēnešos mēs jau daudzas reizes esam runājuši par šiem jautājumiem un raudzējušies detalizētāk uz kopīgās lauksaimniecības politikas nākotni. Un šobrīd mēs jautājumos iedziļināsimies daudz niansētāk. Eiropas Savienībā kopīgā lauksaimniecības politika ir palīdzējusi iedzīvotājiem jau daudzus gadus, bet šobrīd kopīgā lauksaimniecības politika sastopas ar modernas sabiedrības izaicinājumiem. Galvenais no tiem ir droša pārtika, drošā piegādes veidā. Un runājot par lauksaimniecības politiku nākotnē, tad tā būs viena no būtiskākajām Eiropas Savienības politikām tomēr mums ir jāturpina tās modernizācija. Jāsaka, ka modernizācija kopīgajai lauksaimniecības politikai sākās jau 92. gadā. 2002. 2002. gadā Fišers kundze, kas tobrīd bija lauksaimniecības komisāra, turpināja šīs reformas, bet tās vēl nav paveiktas. Mums visiem ir jāstrāst, jāstrādā kopā, lai lauksaimniecība un lauku teritorijas spētu izdzīvot. Nākotnē Un eh, mums ir jāraugās, lai lauksaimniecība varētu nodrošināt sabiedrību ar pārtiks produktiem. Mums ir jānodrošina lauksaimniecības produktu piegāda visiem Eiropā un tās attīstība. Ja mēs vēlamies eh, stiprināt lauku teritoriju attīstību, tad mums ir jāizveido instrumenti, kas tam palīdzētu. Tas arī būs mūsu galvenais uzdevums nākotnē. Eiropā šobrīd mēs mēģinam izveidot ietvaru, pie tam ne tikai raugoties uz dažādajām prioritātēm, bet arī uz parlamenta pēdējos gados sasniegto un paveikto. Šobrīd mēs esam sagatavojuši Eiropas Savienības attīstības līdz 2020. gadam dokumentu. Parlaments ir vēlējies nākt klajā ar veselu virkni ideju. Proti, parlaments sīki sekos līdzi kopīgās lauksaimniecības politikas attīstībai nākotnē. Mēs vēlamies redzēt būtisku investīciju pieaugumu prioritējumās jomās, pie tām ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī citur pasaulē. Protams, ka Lisabonas līgums ir sava veida robežu stabiņš parlamenta darbībā, jo šobrīd uz parlamentu attiecas koplēmuma procedūra, proti parlaments aktīvi piedalās likumdošanas procesā. Un tas savukārt nozīmē, ka visi pieņemtie lēmumi nākotnē būs daudz demokrātiskāki. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka šodienas uzklausīšana mums dos iespēju sīkāk paraudzīties uz nepieciešamajām izmaiņām kopīgajā lauksainiecības politikā. Un esmu pārliecināts, ka nākotnē mums izdosies stāties pretim visiem lauksaimniecības izaicinājumiem. Dodu vārdu Džordžam Lajankungam un lai mums visiem veiksmīga pēcpusdiena. Lajankungs, paldies! Es vēlētos vēlreiz atkārtot jūsu teikto, proti arī es ar lielu interesi uzklausījuši mūsu pēcpusdienas debatas. Un, protams, ka es vēlētos uzklausīt arī kolēģu viedokli par manu sagatavoto darba dokumentu, kurš tika publiskots pirms kādām nedēļām. Uh, Jāsaka, mūsu komitejas galvenais uzdevums ir KLP reforma. Lisabonas līgums parlamentam ir uzlicis jaunas pilnvaras, un esam pārliecināti, ka mēs varēsim tās adekvāti izpildīt. Protams, ka lauksnēties politikai jātiek piemērotai 21. gadsimtam. Varbūt sākšu ar to, ka uzsvēršu tos aspektus, kas parādījās manā darba dokumentā, uh, un tad uzklausīsim pārējos runātāju teikto. Viens no galvenajiem izaicinājumiem, protams, ir ekonomiskā un finanšu krīze. Un, protams, tas uzliek spiedienu arī lauksaimniecībai. Tas ietekmē budžetu, tas ietekmē budžetus, tas ietekmē to, cik Eiropas līmenī mēs atvēlēsim kopīgai lauksaimniecības politikai. Otrais būtiskākais jautājums, kas ciešā veidā ir saistīts ar pirmo, ir nodrošināt godīgumu visās dalību valstīs lai lauksaimnieki varētu adekvāti stāties pretī izaicinājumiem, un lai mēs spētu rast tiem adekvātu risinājumu. Trešais būtiskākais izaicinājums ir tas, ka 20, 30 tuvākajos gados tik lielā mērā pieaugs iedzīvotājs skaits pasaulē, ka pārtiks nodrošinājuma prasība ievērojami pieaugs. Tomēr jāsaka, ka vēsturiski atpakaļ raugoties, lauksaimnieki vienmēr ir atbildējuši uz pieaugušām pārtiks prasībām, taču šobrīd Gan klimata izmaiņas, gan citi proce ģeopolitiskie procesi ietekmē pārtikas piegādi. Tas attiecās gan uz ūdens nodrošinājumu, gan atcerēsimies, ka strauji izsīkst fosīlās enerģijas resursi. Līdz ar to mēs nerunājam tikai par palielinātu ražošanas daudzumu, kā tas bija pagātnē. Šobrīd laika mums ir palicis maz, un mums ir jādomā ilgtspējīgi tā arī būs lielākā problēma. Vēl bez tam, kolēģi, viens no izaicinājumiem būs arī tas, ka visās politikas jomās mēs domājam ilglaicīgi. Mums ir jādomā arī par to, ko no ražotāja sagaida patērētāji. Mums ir jāaizsargā gan vide, gan bioloģiskā daudzveidība. Un atkal, Tas būs viens no lielākajiem 21. gadsimta izaicinājumiem. Mums ir jāsamazina izmeši. Un visbeidzot, mums ir jāpierāda, ka kopīgā lauksaimniecības politika ir risinājums nākotnē un nevis problēmas radītājs. Mums ir jāiekļauj šīs prasības Eiropa 2020 politikā, un mums ir jāatra, jāatcerās, ka Eiropas nākotnē lauksaimniecība spēlēs būtisku lomu. To mēs vēlamies iekļaut arī mūsu galīgajā ziņojumā. Vēlos uzsvērt, ka mums ir atbildes 21. gadsimta izaicinājumiem, un vēlreiz uzsveru, lauksaimniecība ir problēmas risinājums un nevis problēmas sakne. Protams, ka nākotnē mums būs jāturpina stiprināt lauksaimniecības tradicionālā loma, proti mums ir jāmēģina nodrošināt uh, lauksaimnieku konkurētspēju salīdzinot ar ASV, kuri tradicionāli ir ļoti spēcīgi. Tas attiecās uz visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Un visbeidzot, Mums ir jādomā par kvalitatīvu pārtiks produktu piegādi patērētājiem, vienlaicīgi aizsargājot vidi un dzīvnieku labturību. Tas arī būs viens no galvenajiem izaicinājumiem. Līdz ar to tie bija Tās bija problēmas, tie bija izaicinājumi, un esam pilnīgi pārliecināts, ka debatēs mums izdosies izgaismot risinājumus šiem izaicinājumiem. Un es vēlētos debatēs dzirdēt aktīvu visu dalību. Paldies! Molto bene, grazie George Lyon. Paldies, George. Par tavu izklāstu. Un tagad turpinam komisijas pārstāvu tās sasaņotis kungu. Lūdzu, paldies. Paldies par iespēju dalīties ar dažām domām par KLP eh, nākotni pēc 2013. gada. Šo nākotni lielā mērā ietekmēs arī parlamentu pieaugušā loma KLP ietveros. Konkrēti priekšlikums debatēt vēl mazliet pāragli, bet jau tomēr ir sākusies publiska debata par šo jautājumu, kas galvenokārt grozās ap diviem jautājumiem. Vai mums ir vajadzīgs šis C burts vai K burts latviski KLP? Un, ja vajag, tad kā, un otrkārt, vai mums ir vajadzīga patreizējā e, divu pilāru struktūra, vai tā ir jāsaglabā. Un varētu iezīmēties pozitīvā atbildu uz abiem jautājumiem, ja KLP turpinās to, kas 90 gados ir veiksmīgi darījusi, proti e, piema, pielāgoties e, mūsdienu izaicinājumiem. Un tādēļ jājautā vispirms, kādi ir mūsdienu izaicinājumi Ehm, nu, lūk, mēs konstatējam nepieciešamībēs lauksaimniecībai piemēroties ekonomiskās krīzes un klimata izmaiņu sekām. Un tas viss uh, sašaurinātu vai samazinātu uh, finansiālo līdzekļu kontekstā. Ekonomiskā krīze un klimata uh, izmaiņas ir tātad divi ļoti nopietni izaicinājumi. Un pirmais jautājums ir, vai šie divi uh, virzītāji kā tie ietekmēs KLP nākotni, ņemot vērā to, ka arī uh, lauksaimniecības preču izstrādājuma cenas ir ļoti uh, svārstīgas kļuvušas, uh, ekonomiskā krīze ir ietekmējusi lauksaimniecību uh, smagāk nekā iepriekš tika domāts. Tādēļ, ka um, ražošanas izmaksas ir pieaugušas, bet uh, pārdošanas izmaksas samazinājušās. Un Eh, arī globālajā līmenī ir lielāks pieprasījums pēc lauksaimniecības produktiem, kas ir daļai saistīts, bet ne tikai ar eh, klimata izmaiņām. Kā pārtiks eh, organizācija globālā ir norādījusi, nesen mēs reiķinamies ar to, ka nākamo 30 gadu laikā pa 70% ir jāpieaug lauksaimnieciskā ražošanai, E, bet pēdējo 40 gadu laikā par 148% pieaugst. Tātad e, tīri e, apjoms nav vislielākais izaicinājums, bet kā mēs šos izaicinājumus risināsim? Un ir jautājums tātad par to, vai abi šie virzītāji spēki arī turpmāk paliks tik nozīmīgi. Tas saistīts. Un tas lielā mērā noteiks mūsu nākotnes stratēģiju Tie, kas uzskata, ka abi šie virzītāji spēki ir un paliks tikpat nozīmīgi, uzskata, ka uh, sabiedrības vajadzība apmierināšana uh, uh, ar, uh, un, un, un būs nozīmīgi, un tiešie maksājumi arī turpmāk jāsaglabā, bet citi uzskata, ka tikai klimata izmaiņas e, būs turpmāk tik nozīmīgas, un viņi pārstāv citu viedokli. E, mēs esam redzējuši no vairākām analīzēm, kuras ir sagatavojuši ārēji eksperti, nevis agrikul, e, zemkopības lauksaimniecības ģenerāldirektorāts. <clears throat> Tad Eh, politiskie lēmumi nav vienīgie, kas nosaka šo attīstību. Pastāv eh, papildus vidas spiediens vis um, ehm, ne konkurences pieejākos reģionos un lielāku uh, līdzsvarotību nodrošina KLP vienota pieeja visas Eiropas līmenī Eh, pēc ekonomiskās krīzes mēs esam vērojuši eh, kumulatīvu eh, ienākumu samazinājumu es lauksaimniekiem, kas ir visu reformu doto labumu kopš 1994. gada ar vienu atvēzienu iznīcinājuši. Un šie notikumi, jāatzīst, ir ļoti maz saistīti ar lauksaimniecības politiku. Eh, augstās cenas šķiet kā paradoks, bet ir skaidrojami ar to, ka uh, ir šīs uh, ārkārtīgi lielās svārstības pēdējā laikā lauksaimniecības produktu cenās. Viss trīs um, uh, izēju vielu tirgi uh, ir šādi svārstīgi kļuvuši gan lauksaimniecības produkti, gan minerāli vielas, gan cits izēju vielas. Un viss uh, eh, smagāks kārts ir tieši piensaimniecības sektors. Tādēļ mēs saprotam, ka ir jāsaglabā zinām tradicionāli tirgus kontrols uh, pasākumi, kā pamata drošības uh, instrumenti. Taču mums jājautā arī par eh, pārtiks ķēdes funkcionēšanu un tās ilgspējīgi. Tas pašs attīstības, protams, arī ir saistīts ar vienoto maksājumu schēmu nākotni. Šī schēma dod eh, tādu drošības tīklu lauksaimniekiem attiecībā uz ienākumiem un turpinās ar, eh, paralēli ar E, sabiedrisko labumu, ko dod lauksaimnieki darbs visai sabiedrībai. Raugoties uz periodu pēc 2013. gada, mēs vēlamies saglabāt līdz šim sasniegto, tajā pat laikā pielāgojot instrumentus, lai, tos, e, e, lai palīdzību turpmāk sniegt harmonizētā ietverā. Mēs nevaram vairs saglabāt uh, uh, tādu sadalījumu starp uh, lauksaimniecībām un vēl arī valstīm, kas ir balstīts uz vēsturisko ražošanas apjomu. Ir jāatjauno konkurence, reāla konkurence starp dalībvalstīm un starp lauksaimniekiem. Bet, lai to darītu, ir jāatbild ļoti būtiski jautājumi. Kāds būs pārējais periods uh, uz šīm izmaiņām un kā mēs varam plaisu starp status quo un eh, vienotāku atbalstu schēmu pārvarēt. Manuprāt, tomēr ir un paliek divas pamatvaidzības - pamat ienākumi un uh, sabiedriskā labuma sniegšanas atbalsts Eh, tādēļ arī eh, KLP eh, reformās dalībvalstīm paliks nopietna loma, tām ļaujot izvēlēties starp dažādiem pasākumiem, kā tie varētu uzlabot savu konkurētspēju, kā arī lauksaimniecības vidēji draudzīgumu nodrošināt. mērķim ir jābūt tam, ka sabiedrības vajadzības no lauksainicības puses arī turpmāk tikt apmierināts, bet ir divi galvenie mērķi. Pirmkārt, pārtiks drošība, tajā pat laikā arī neietekmējot mūsu lauksaimnieku produktu vai eh, produkcijas izvēles, un otrkārt ņemot vērā uh, ietvaru gan ekonomisko, gan sociālo, gan vides. Paldies par uzmanību! Paldies tās Osaņotis kungam. Svarīgi ir. lai mums būtu skaidrība tiešām par saviem mēķiem, par stratēģiju, kā tos sasniegt, un tagad uh, es gribētu pirmo paneli, paneli atklāt, dosim vārdu vispirms lauksaimnieku pārstāvjiem Gerdam Zonlaitneram, kurš ir Kopas viceprezidents Lūdzu Zonlaitot kungs. Cienījamies priekšādātāja kungs, cienījamies dāmas un kungi. Paldies jums par iespēju izklāstīt Eiropas lauksaimnieku viedokli par KLP attīstību pēc 2013. gada. KAP ir uh, Tā ir dinamiska un labāk nekā tā slava. Tā e, ir arī um, reformēta KLP, un Eiropas lauksamnieki ir pierādījuši, ka viņi prot atbildēt uz sabiedrības izvirzītām prasībām. Proti, Eiropas lauksamniecība ir paaugstinājusi pārtiks produktu drošību. Lauksamnieki ievēro vides kritērijus, la, dzīvnieku labklā, labturības kritērijus. Mēs esam arī uh, pastiprinājuši uh, lauku attīstību, un mēs orientējamies arī pēc tirgus prasībām. Mēs esam uz laba ceļa, un es domāju, ka pa šo ceļu vajadzētu turpināt arī iet pēc 2013. gada, nenovirzoties no tā. Mēs, mums ir uh, lauksaimniecības sektors, kurā gandrīz 40 miljonu cilvēku eh, strādā galvenokārt mazos un vidējos uzņēmumos, īpaši lauku apvidos. Uh, lauksaimniecības sektors līdz ar to ir galvenais, kas atbild par lauku apvidiem. Mūsu lauksaimniecībā gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī daudziem uh, ciemiņiem piedāvā daudzveidīgu kultūras apvidu. Kas to vispār padara iespējami? Diemžēl ne tikai uh, patērētā cenas. Kopš 90. gadu vidus patēriņa ceņa, cenas ir pieaugušas apmēram par 47%, savukārt ražošanas cenas ir pieaugušas tikai par 27%. Ja mēs eh, būtu paļāvušies tikai un vienīgi uz tirgu, tad mums būtu Eiropas daudzfunkcionālā lauksaimniecība, kuru lielākā daļa cilvēku atbalsta, mēs to nebūtu varējuši saglabāt. Politika izpilda un uh, atzīst lauksamniecības daudzfunkcionālo lomu, un tā ir bijusi gatava tam paredzēt pietiekams finansu līdzekļus. Eiropas komisija nesen publicētā pētījumā ir parādījusi, kādas sekas būtu, ja būtu samazināt maksājumu no pirmā pīlāra. Tagad es citēju. Maksājumu samazināšana no pirmā pīlāra no vienas puses izraisi intensīvu platību izmantošanu galvenajos ražošanas apvidos lai iegūtu atbilstošu ienākumu līmeni un attiekšanos no nomajiem apgabaliem, jo ražošana šajos reģionos kļūtu neienesīga. Un uh, aiza starp uh, lauksaimniecības un nelauksaimniecības ienākumu vēl padziļinātos lauksaimnieku ienākumi ir sastāv apmēram tikai 50% eh, no ienākumiem citos sareizināmos sektoros. Divas trešdaļas no lauksaimnieku ienākumiem nāk no tiešajiem maksājumiem. Gan vai puse no lauksaimnieku maksājumiem ir eh, nākuši no pirmā pīlāra. Šie skaitļi parāda, ka lauksaimnieki par saviem precēm, pakalpojumiem uh, gan uh, pārtiks produktu sektora, gan uh, lauku apvidu uzturēšanā saņem par maz naudas. Neraugoties uz uh, šo spiedienu, Eiropas lauksaimniecībā ir jāatbūt uz jauniem izaicinājumiem. Klimata izraisīšana izraisa pasaulē pārtiks produktu ražošanas sakrūplojumu, it īpaši ņemot vērā to, ka pieaug iedzīvotāju skaits pasaulē mums jārēķinās ar vien lielākām um, svārstībām tirgu un uzņēmē darbības risku. Kādu secinājumus var izdarīt no KLP pēc 2013. gada un kopsakariem? Pirmais un otrais pīlārs un uh, attiecīgs atbilstošs finansējums ir jāsaglabā. KLP pēc 213. gada tā ir atkarīga no tā, kā ka vajadzētu saglabāt uh, lauksaimniecību pozīciju tirgu un uh, ir jāpala, jāuzlabo viņu konkurences spēja. Mums ir vajadzīgi jauni īpaši pasākumi, lai atbildētu uz uh, tirgus cenu svārstībām un klimata pārmaiņām. Kopa iesaka šādas aspektus. Pirmkārt, Eiropas lauksaimniekiem vajadzētu nodrošināt eh, tirgus labāku un stabilāku funkcionēšanu. Cenu svārstības un, māk, eh, un tirgus risks pieaug. Krīze e, lauksamniecībā pēdējos gados ir parādījusi, ka politikai ir tikai ierobežot instrumenti, lai cīnītos pret krīzes sekām. Kopa un Kožeka um, ehm, darbojas pretī uh, E, tam, lai pieaugtu riski, un mums ir vajadzīgi arī jauni pasākumi. Kopā mēs diskutējam par aktuāliem instrumentiem, kā uh, samazināt šīs tirgus svārstības. Pirmkārt, ir jāstiprina ražotāju organizācijas sektoru vienošanās, jāveido drošības tīkli un jākompensē arī ienākumu zudumi. Treškārt, jāizmanto arī nodokļu instrumenti dalībvalstu līmenī. Otrakārt, mums ir jāstiprina lauksaimnieku e, pozīcija pārtiks produktu ķēdē. Tādēļ vajadzīgi šādi pasākumi. Konkurences politikas pārbaude, tirgus attiecības starp lauksaimniecību un zemo cenu pārdošanas ķēdēm. Zin, e, nenāk par labu lauksaimniecībai. Mums ir vajadzīga tirgus caurskatāmība e, visā pārtiks produktu ķēdē pastiprināta politika konkurences e, politikā, moderni pasākumi, lai uzlabotu konsekventu politiku, lai būtu skaidrs marķējums, lai patērētāji varētu izvēlēties, kādu preci pirkt. Treškārt, mums ir vajadzīgi pasākumi, lai uzlabotu konkurences spēju lauksaimniekiem un lai viņi varētu atbildēt uz izaicinājumiem. Tam mēs iesakām šādus pasākumus konkurences eh, pasākumu stiprināšanu otrajā pīlārā. Pasākumu, lai lauksemnieki varētu piedali, pielāgoties klimata uh, izraisīties pārmaiņās un lai varētu sabiedriskos pas, uh, eh, pakāpojumus uh, nodrošināt, lai nodrošinātu sugu daudzveidību un ilgspējīgu attieksmi ūdens apgādē. Ceturkārt, nākotnē ir jāveido tiešo maksājumu sistēma Un kāda ir situācija tiešiem maksājumiem? Tas ir viens no sarežģītākajiem jautājumiem. KLP pēc 2013. gada jaunās Eiropas Savienības dalības valstis eh, prasa vienotas maksājuma, maksājumus visā Eiropas Savienībā. Bez Eiropas Savienības budžeta tas eh, novestu pie lielas finanšu pārba, eh, pārbīdes Eiropas Savienībā. Es uzskatu, ka godīga sistēma lauksaimniekiem no visām dalību valstīm ir ļoti vajadzīga. Piemēram, maksājums varētu balstīt uz objektīviem kritērijiem. Tur vajadzētu atspoguļoties arī publisko pakalpojumu uh, aspektam, bet arī citu izmaksu aspektam. Dāmas un kungi, Eiropas Savienības uh, lauksaimniecības politika bieži vien tiek atspoguļot kā pārāk dārga, kas izraisa pārāk lielas izmaksas. Vienmēr tiek runāts tikai par izmaksām, bet uh, rati tiek runāts par sasniegumiem pakalpojumiem mums ir jārunā arī par kopīgās lauksaimniecības politikas eh, labumu, sniegto labumu patērētājiem. Proti, ir jāatrod vislabākos pārtikas produktus, kas vislabāk garšo, kas ir vislabākie. Ir jāveido pievilcīgas eh, koptas lauku eh, teritorijas, kas dzīvo brīvībā, demokrātijā, attīstībā un izaugsmē Eiropā. Un to visu ir jāiekļauj Eiropas Savienības lauksaimniecības budžetā, tas arī dos vislabākos pro, procentu, vislielāko labumu, kāds ir iespējams sasniegt Eiropā. Paldies par uzmanību. Paldies. Paldies. Tad uh, turpināsim ar lauksaimnieku pārstāvi Rafaelu Enandesu, kurš ir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 Paldies, prieksēdētāji kungs. Es eh, vēlētos pateikties arī visiem lauksaimniecības komitejas deputātiem par to, ka man ir iespēja piedalīties šajā uzklausīšanā. Es esmu Vija Kampesina valdes loceklis, kas ir Eiropas koordinācijas tipu organizācija. Un eh, man tā ir iespēja tikties ar citiem ekspertiem un apmainīties viedokļiem. Un es šo iespēju noteikti izmantošu. Vispirms ir ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu uzklausītu, jo mēs pārstāvam, proti Viekampesina pārstāv visu 27 dalību valstu lauksaimniekus. Mēs vēlētos varbūt nāk klajā ar mūsu piedāvāto, kā risināt šī pārējais perioda problēmas un kā tās risināt atbildīgi. Vēl bez tam vēlētos pieminēt, ka šī mums šodien ir iespēja gan eh, lauksaimniecības komitejas deputātiem, gan visiem ekspertiem. Tā ir iespēja uzlabot lauksaimniecības situāciju Eiropā. Šobrīd mēs esam it kā pabeiguši vienu soli, mēs esam pabeiguši vienu etapu, un e, var teikt, ka kopīgā lauksaimniecības politika ir iegājusi strupceļā, vismaz zināmās jomās, un tas pilnīgi noteikti ir ietekmējis gan lauksaimnieku dzīvi, gan arī patērētāju attieksmi. Daudz no šeit jau uzdotajiem jautājumiem uz tiem atbildes nav, vai vismaz vēl nav. Protams, ka mēs vēlamies nodrošināt laukos dzīvojošajiem adekvātus dzīves apstākļus, un no otras puses, protams, ka mēs vēlamies nodrošināt patērētājiem adekvātas kvalitātes pārtiks produktus. Šeit vēlētos pieminēt, ka lauka teritorijās dzīvojošo vecums vidējai strauji pieaug, un jauniešus piesaistīt lauka teritorijām ir grūti. Mēs vēlētos nākt klajā ar priekšlikumu, kas ciešā veidā satu, sasaucās ar pārtiks produktu drošību. Taču mēs vēlētos paieties vēl solīt par priekšu un e, runāt par tā saucamo pārtikas neatkarību, pārtikas suverenitāti. Proti, lai kopš 2013. gada netiktu izmantots un netikt runāts par kopīgo lauksaimniecības politiku, bet gan mēs runātu par kopīgo lauksaimniecības un pārtikas politiku Eiropas Savienībā. Un priekšlikums, kuru mēs vēlētos šeit publiski pateikt, ir saistīts ar to, ka šobrīd izaicinājumu gan pasaulē, gan Eiropā ir tik daudz, piemēram, klimata pārmaiņas, ekoloģija, socioekonomiski ilgtspējīgs un dzīvot spējīgs modelis. Jo Eiropā šobrīd bezdarbs ir pieaudzis tik lielā mērā, ka lauksaimniecība varētu būt viens no risinājumiem, kur radīt jaunas darba vietas. Tas bieži tiek aizmirsts. Tātad, ko mēs vēlamies? Mēs vēlamies saprast, kāpēc mēs ražojam, kā mēs ražojam un priekš kam mēs ražojam. Protams, ka lauksaimniecības mērķis kā tāds ir pabarot Eiropas iedzīvotājus un nevis eksportēt. Katrā ziņā eksports nav pirmais mērķis. Runājot par lauksaimniecības ražojumu eksportu Eiropas Savienībā, tad tas ilglaicīgi diez vai veicinās ilgtspējību, jo jebkurš eksports pieprasa degvielu, un jau patreiz mēs runājam par to, ka degvielas pasaulē diez vai pietiks ilglaicīgi. Jautājums uz to, kā ražot, kam ražot un kas ražos. Protams, ka Vislabāk uz šiem jautājumiem var atbildēt paši lauksaimnieki. Nākamais runājot par pārtiks precēm. Ar pārtiku jau ir saistīts daudz politiskāks līmenis, netik daudz tehnisks, netik daudz ražošanas līmenis, jo pārtika pārtikas jau pietiek, tās sadalījums nav adekvāts. Un šeit mums ir jāgriežās pie politiķiem un jāprasa, lai viņi uzņemtos savu daļu atbildības un atbildētu uz cilvēku bažām par to, ka pārtikas varbūt nepietiks. Jautājums par to, kā ražot lauksaimniecības produktus. Šeit prioritātei būtu jābūt tādai, ka tiek samazinātas klimata ietekmes sekas. Mums ir jāuzlabo mūsu darbība klimata aizsargāšanā, un es uzskatu, ka pirmkārt mums ir jānodrošina cenu stabilitāte. Ja lauksaimniecības ražojumiem būs adekvātas cenas un ja zemnieki varēs no tām izdzīvot, tad tiks nodrošināta arī ilgtspējība. Jāsaka, ka komisija jau ir sagatavojusi savu laiku paziņojumu par labākas pārtiks ķēdes nodrošināšanu jo Eiropā mēs vēlamies būt pārtika neatkarīgi. Un mums ir jāizvairās no monopolu veidošanās gan lielveikalu ķēdēs, gan pārtiks ražotājiem starpnieku ķēdēs. Nākamais jaunais lauk, kopīgās lauksaimniecības politikas ietvars striktāk atrunās lauksaim, noteikums lauksaimniecībā. Uh, tas eh, ražošanas pārpalikums, pārpalikums. Mums vajag izvairīties no pārpalikumiem un vairāk atbalstīt tās jomas, kurās ir trūkumi. Vēl bez tam mums ir jāskatās uz visu ražošanas ķēdi kopumā. Mums ir jāraugās, lai pārtikas ķēdes visi posmi adekvāti pelnītu, un nevis viens posms pelna drausmīgi daudz, un pārējie bezmaz zaudē. Tātad patreizējā sistēma mums ir jāpiemēro un ir jāveicina konkurence lauksaimniecībā. Tas eh, ietekmēs arī to, kā jau es teicu, ka pārtikas ķēdē ir posmi, kas eh, pelna šausmīgi daudz, tie ir parasti vidusposmi, un eh, ražotājs parasti paliek zaudējumos. Tā ir nepieļaujama situācija. Vēl bez tam mums ir jāizveido uh, pamudinājums tā saucamajiem tiešamajiem reklāmas pasākumiem tirgū, un šeit jau būtiski nozīme ir patērētāju izglītošanai. Bet neaizmirsīsim, ka patērētājs parasti izvēlās produktu, ko viņš pērk. Bet, ja mēs iemācīsim patērētāju pirkt vietēji audzētu pārtiku, tad samazināsies gan CO2 izmeši, gan tiks veicināt arī vietējo lauksaimnieku situācija. Tātad šobrīd ļoti daudz lielveikalos nopērkamās preces ir braukušas miljonu, simtiem tūkstošu kilometru. Nākamais, kāda ir Eiropas lauksaimniecības situācija pasaules arēnā? Šeit vēlētos piebilst, ka mēs cenšamies panākt lauksaimniecības neatkarību Eiropā. Tas nenozīmē, ka mēs uzcelsim Ķīnas mūru apkārt mūsu robežām, tas nenozīmē, ka mēs atsakamies no visa veida sadarbību pāri robežām, nē. Tomēr katrai pasaules daļai un reģionam izdodas ražot tādus produktus, kas šim reģionam izdodas vislabāk. Un mēs uzskatām, ka ir svarīgi Eiropā tieši atbalstīt šos ražotājus. Pie tam mēs nedrīkstam būt pilnībā atkarīgi no importa, jo atcerēsimies, ka KLP galvenais mērķis bija pabarot Eiropiešus, un tāds tas arī paliks. Mums ir jānodrošina pasākumi, lai pārāk lēti importu ražojumu nepārpludinātu tirgu. Mēs vēlamies nodrošināt tādu ražošanas līmeni un tādu algu līmeni, kas būtu adekvāts jo Eiropas Savienībā tas tomēr ir vairāk jāatregulē. Viens piemērs. Tas līgums, kurš pavisam nesen tika parakstīts starp piesaistītajām pusēm, proti Eiropas Savienību un Maroku, šis līgums neveicinās Eiropas Savienības iedzīvotāju pieeju lētākiem augļiem un dārzaņiem. Nē, tas drīzāk izvirzīs un skaidrāk parādīs, kādas ir prasības. Tas attiecās arī uz banānu muitu, muitas nodavām, bet eh, neviena no šādām muitas nodavām nenāk par labu nedz ražotājam izcelsmes valstī, nedz patērētājam Eiropā. Piemēram, ja mēs par 10 kilogramiem banānu maksājam 20 eiro, tad ražotājs eh, Dienvidamerikā par šo pašu kilogramu saņem 30, cent, par šiem pašiem 10 kilogramiem saņem 30 centus. Kur paliek starpsumma? Mēs nevaram izveidot dubulto morāli. Runāt par to, ka mēs palīdzam jaunatīstības valstīm, bet tajā pašā laikā mēs viņus noplicinam. Mums ir jāpiedomā pie tā, ka tie kritēriji, kuri ir labi ražotājiem Eiropā, pie tādiem pašiem kritērijiem ir jādarbojas arī jaunatīstības valstīs, jo tas jau nenāks par labu ražotājiem jaunatīstības valstīs, ja viņi tiek burtiski aplaupīti. Vēlētos uzsvērt, ka šāda veida pasākumu vienlīdzīgi noteikumi visiem līdz šim nav nākuši par labu nedz ražotājiem, nedz pircējiem. Jāsaka, ka šobrīd, man liekas, lielāko daļu noteikumu izstrādā tirgus monopolu un karteļi, kuri tikai uz tā stipri nopelna. Mēs vēlamies uzsvērt, ka tiešie maksājumi, kurus saņem ražotājs, ir svarīgi, un tomēr ražotājiem ir jābūt pieejamai tirgus nišai. Šeit ir vairāk skaitļi, vairāki procenti, kādiem ir jābūt tiešajiem maksājumiem, katrā ziņā eh, ir tādi, kuri nopelna uzdevienu algu, ko ap 890%. Vai mēs to gribam? Diez vai tad mums izdosies saglabāt dzīves lauku teritorijas. Tātad, eh, ja mēs runājam par maksājumiem zemnieku sētām, tad šiem maksājumiem ir jābūt ilgtspējīgiem gan ekonomiski, gan sociāli, gan vidas ziņā un jānodrošina zemnieku sētas dzīvīgums. Tātad modelis, kuru es piedāvāju, es nerunāju tikai un vienīgi par lauksaimnieku interesēm, es runāju par dažādām sociālām organizācijām, par pilsonisko sabiedrību kā tādu, un visi kopā mēs esam parakstījuši deklarāciju par to, kā tas nāks par labu cilvēkiem. Tātad šajā deklarācijā mēs runājam ne tikai par to, ko grib lauksaimnieki, bet arī par to, ko grib pilsoniskā sabiedrība. Paldies! Bene, ringraziamo Rafael Hernandez. Paldies Rafaelam Hernandesam. Līdz ar to dosim vārdu Pīteram Kendelam, kurš ir Nacionālas lauksaimnieku savienības eh, vadītājs. Paldies, ka uzaicinājāt mani kā Anglijas un Vēlsas Nacionālas lauksaimniecība apmienības priekšsēdi uz šīm debatēm, un es ļoti priecīgs, ka tagad Eiropas parlaments ir ieņēmis lielāku lomu debatēs par uh, kopīgās lauksaimniecības politikas nākotnē. Es esmu fermers, uh, apmēram 20 jūdzes no Cambridge, 40 jūdzes ziemeļos no Londonas, esmu ceturtās paudzes uh, fermers, uh, man ir jauna ģimene, kas arī ir ieinteresēta ilgtermiņa investīcijās. Uh, uh, Tātad, cik drošas ir šīs investīcijas eh, lauksaimniecības eh, uzņēmē darbībā? Mēs vēlamies eh, plānot ilgtermiņā, un mēs dzirdējām George Lime runā lielos globālos izaicinājumus, atsaucas uz tiem, tādēļ ļoti svarīgi lauksaimniekiem dot pārliecību, ka ir iespējama šī ilgtermiņa plānošana, šīs ilgtermiņa investīcijas. Es zinu, ka Eh, galvenais ir mūsu resursus izmantot gudrāk. Eh, mēs visi tiksim izaicināti no šīs eh, oglekļa ekonomikas pavirzīties uz tādu, kas ir vidē draudzīgāk. Mums būs jāatrod globāls atbildes uz globāliem izaicinājumiem, un uh, lauksaimniecībai būs centrāla uh, loma Džordža Laima uh, eh, identificētajos izaicinājumos un uh, eh, atbildi rašanā šiem izaicinājumiem. Um, un mēs vēlamies nebūt atkarīgi no uh, atbalsta. Mēs vēlamies nonākt situācijā, kur tirgus godīgāk atalgoto lauksaimnieku darbu. Uh, raugoties uz finanšu krīzi, Eiropas tautsēmniecībās nodokļu maksātāji tiek aicināti šo tirgu eh, mm, atbalstīt eh, šo lauksaimniecības tirgu, kas patreiz darbojas neefektīvi, bet mums jārod labāks veids, kā šī tirga varētu darboties. Lauksaimnieki nevēlas būt atkarīgi eh, mūžīgi, mūžos no nodokļu maksātāja atbalsta krīze. Uh, Uh, lauksaimnieku ienākumos šeit Eiropā, nozīmē, ka mums uh, šie atbalsti būs vēl vajadzīgi, uh, lablaiki ļoti iespējams, bet mums būtu arī jāatzīst, ka KLP ir būtiski spērus sojas uz priekšu. Un mēs esam virzījušies uz priekšu. Es domāju, tas ir pilnīgi pareizi, ka mēs esam apņēmušies eksporta atbalsts izbeigt, jo globālajā līmenī mēs esam ļoti Eh, bagāts tirdzniecības bloks un uzskatīt, ka mēs varam atbalstīt, stimulēt ražošanu Eiropas senību un tad pārprodukciju e, e, nogrūst e, attīstības valsts tirgos ir ne tikai nepareizi, bet nemorāli. Mums jārod labāks veids, kā iekšēji šo tirgu pārvaldīt. Es zinu, ka paraugoties uz lauksaimniecības nozīmību, arī nākotnē mums ir jārod. Uh, Eh, veids, kā eh, nodrošināt, lai šie tirgi netiktu kropļoti. Pirms Eiropas Savienībā ir sāksies debata par to, kā uh, lauksaimnieki var iztikt bez pirmā pīlāra atbalsta, mums vajadzētu paraudzīties, kas notika 2008. gadā. Um, komisijas pārstāvs runāja par šiem cenu svārstībām, kas ir kļuvušas ļoti uh, dramatisks. Uh, un eh, kas ir arī izraisījušas zināmas protekcionismu tendences. Eh, tās valsts pasaulē, kas ir kļuvušas protekcionistiskākas, ir sapratušas, eh, teiksim, to, ka lauksaimniecība nevar atstāt tirgus spēku ziņā vien. Tādēļ mēs uzskatām, un par to esam ļoti pārliecināti, ka Eiropas Savienībai ir uh, gudrāk, labāk jākomunicē, jākomunicē, jāpārliecina nodokļu maksātāji par to, kādiem mums ir vajadzīga lauksaimniecības politika, spēcīga lauksaimniecības politika, kas ir kopīga visai Eiropas Savienībai. Um, es uzskatu, ka tiešā ienākuma atbalsts pirmā pīlāra maksājuma e, šajā kontekstā arī turpmāk būs nozīmīgi. E, kamēr mums saglabājas kop, dažādi uh, E, ražošanas standārti visā pasaulē, bet šiem ražojumiem ir pieeja mūsu tirgumu, mums ir leģitīms e, arī atbal, e, pamats pirmā pīlāra tiešām maksājuma atbalstiem, jo Amerikas blokā uh, uh, tiek veicināt uh, ražošana tad, kad tirgus signāli aicina mazāk ražot, un tas ir ar leģitims pamats mūsu pirmā pilāra tiešiem atbalsta maksājumiem. Kā mēs zinām, um, lauksaimniecības tirgi atbild uz to, kas notiek uh, vidē. Mums var būt septiņi uh, posta un trūcības gadi un septiņi bagātības gadi, un tirgiem ir jā. Uh, uh var izlīdzināt šīs svārstības. Es uzskatu, ka pirmā pīlāra uh, Uh, atbalsta maksājumiem arī turpmāk būs tādai šeit nozīme, jo, uh, lai mēs varētu šādos uh, pārbagātības gados paņemt mazliet kāju no pedāļa un ražot mazāk. Um, un šeit ar atsaistīšanu ir iespējams pirmā pīlāra maksājums, es ceru, saglabāt bet tātad eh, mums ir jārisina arī šī eh, tirgus nefunkcionēšanas problēma. Es vēltos panākt situāciju, kur lauksaimnieki eh, var strādāt godīgāk un brīvāk darbojošos tirgos. Tātad, kā mēs varam panākt šādu situāciju? Ir absolūti nepieciešams, ka mēs te runājam par cenu pieaugumiem, kas skāruši 40 7% eh, apmērā, tātad lieltirgotāji, eh, lielveikali cenas, tas ir pilnīgi neproporcionāls, kā viņi eh, liek pieaugt šīm cenām. Ja mēs vēlamies, lai lauksaimnieki gūtu godīgu daļu no šiem ienākumiem, tad šim tirgum jāstrādā efektīvāk, un ir veidi, kā Eiropas saimnība var iesaistīties šajā procesā. Apvienotā karalistē mēs e, esam sākuši kampaņu par godīgākiem e, piegādes e, līgumiem, īpaši piensaimniecības jomā. Daudz no mūsu e, e, e tirgotājiem saprot, ka e, piena e, saimniecībai ir liela nozīme visai sabiedrībai kopumā, un tādēļ mēs skatāmies arī uz vidas izaicinājumiem, Eh, un visām eh, pāriem investīcijām, ko izdara piensaimnieki, ir jānodrošina tas, lai lauksaimnieki saņemtu stabils eh, iepirkuma cenas arī turpmāk. Un tā nav cīņa pret brīvo tirgu, tā ir parūpēšanās par to, lai brīvais tirgs darbotos godīgāk. Patērētājiem ir jāvar redzēt, ka mums ir Eiropā augstāki vides, augstāki etiskie standarti un pat E, tādēļ patērētāji e, e, nedrīkst nonākt situācijā, ka viņi nevar redzēt, vai viņi pērk Eiropas izstrādājumu vai importētu izstrādājumu. Lauksaimniekiem jāvar sadarboties, lai vērot savu ietekmi Eiropas līmenī. Un pēdējais, ko es gribēju teikt, tas saistīts ar finansējumu. Atgriežoties pie KLP uh, nozīmes, lai tā būtu tiešām kopīga lauksaimniecības politika. Es uzskatu, ka ļoti liela nozīme eh, KLP nākotnē ir uh, finanšu atbalstam. Līdzfinansējums tas būtu solis atpakaļ. Man ir uh, nopietnas bāžas, ka ļaujot dalībvalstīm papildināt atbilst maksājums, tiks pavērta Pandoras lādīte un KLP uh, Eh, izzudīs kā tāda. Es ļoti ceru, ka eh, Eiropas parlaments izmantos savu ietekmi, cik nu iespējams, lai nodrošinātu, ka politika, kas gandrīz ir kļuvusi par savus veiksmes upuru pēdējo 40 gadu laikā, turpināt piemēroties mūsdienu izaicinājumiem, kā Džordžs Lains sacīja savā ievadrunā. Mēs saskaramies ar ārkārtīgi izaicinājumiem šiem nākamajiem 20-30 gadiem, pabarot globālo e, cilvēci, e, Eh, un mums ir tāpēc vajadzīgs arī eh, turpmāk vienot eh, maksājumu atbalstu, un es ceru, ka Eiropas parlaments darīs visu, kas tev spēkos, lai to atbalstītu. Paldies vēlreiz par iespēju šeit izteikties. Bene, grazie. Paldies Pīteram Kentlinam, Gendalam. Jā, uh, eksperti un, uh, kas runā no lauksaimniecības uh, Šo sarakstu mēs pabeigsim ar uh, Albertu Jānu Mātu. Viņš agrāk bija mūsu kolēģis parlamentā. Paldies, priekšādātāja kungs. Okay. Thanks. Dank u, eh, voorzitter. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies par uh, šo ielūkumu. Ir tik jauki satikt atkal bijušos kolēģus un vēl tik kuplā skaitā. Ir ļoti labi ar jums runāt par uh, KLP nākotni. Sākumā es gribētu sveikt uh, lauksaimniecības komitejas kolēģus sakarā ar Lisabonas līguma noslēgšanu. Jūs esat strādājuši kā līdzlikuma devēji un veidošu arī Eiropas lauksaimniecības politiku. Es runāju, kā LTO e dalībnieks Pietris Nīderlandē, un uh, es domāju, ka lauksaimnieki vairāk uzticas, kā pēdējais ir jūsu rokās, nevis padomas rokās. Gribētu jums uh, norādīt arī uz uh, kādu reakciju izraisīja jaunākā stratēģija Eiropa pēc 2020. gadā, eh, kāda ir reakcija uz to? Jūs jau pareizi norādījāt uz to, ka tur nekas nav teikts par lauksaimniecības inovatīvo spēku un dažniecības jauninājumu. Un tas ir ļoti labi, ka jūs protestējāt, ka tas nebija iekļauts. Bet nu, tagad eh, atgriezīsimies pie šodienas uzklausīšanas un KLP. KLP no tās nevar atteikties. Uh, Eh, Eiropas lauku apvidu iedzīvotāji. Mums ir bijuši daudz diskusijas par uh, to, ka arvien mazāk cilvēku dzīvo laukos, un viena lieta ir skaidra, ka Eiropas uh, eh, lauksēmnieki un dārznieki uztur šos lauku apvidus, tādēļ mums arī ir jāveido šī politika, un mēs nedrīkstam aizmirst, ka mēs varam daudz arī zaudēt. Uh, jo lauksaimnieki un dārznieki Eiropā, ja mēs paraugāmies, kā viņi strādā, tad mēs visā pasaulē esam visaugstākajā līmenī, kas attiec uz vidas aizsardzību, dzīvnieku labturību, pārtiks produktu drošību, un uh, ir nodrošināta arī liela daudzveidība pārtiks produktos. Bet daudz lauksaimnieku ienākumi, diemžēl, ir pakļauti spiedienam. Arī manā valstī Nīderlandē tiek izteikta par liela kritika par to, kā tiek sadalīts budžets un par lielumu. Atbilstoši atbildi šai kritikai Tikai tāda var sniegt nākotni KLP, tādēļ svarīgi rūpēties par to, ka mēs kopā arī pēc 2020. gada, lai mums būtu pietiekams budžets. Šeit es pilnībā atbalstu to, ko teica kolēģis eh, Zonlēter kungs un uh, Enandesa kungs uh, un uh, Pīters Kendals, kas attiecas uz uh, Nīderlandes lauksaimnieku un dārznieku apvienību. Es gribētu teikt, ka mums kādam lietām ir jābūt jaunajā reformētajā KLP, ir jāparedz maksājumi par to, ko pilsoņi uzskata par nepieciešamību, bet kas ir ļoti svarīgi. Tā ir bioloģiskā daudzveidība, vide, apvidu, lauku apvidi. Tagad ir nodrošināti noteikti uh, ietver nosacījumi otrajā pīlārā, bet tā ir ļoti maza daļa, jo patiesās izmaksas ir daudz uh, lielākas. Tad mums ir nepieciešama arī tieši sasaiste. Labāka sasaiste ar uh, likumdošanu lauksaimniecības politikā mums nepieciešami pietiekami līdzekļi. Uh, Tā varētu būt laba atbilde, lai izvairītos no tā, ka samazinās lauksamniecības politika, rodas arvien lielāk, vairāk lielie uzņēmumi un lauku apvidi kļūst nabadzīgāki, jo tas negatīvi ietekmētu reģionālo ražošanu vidi. Un bioloģisko daudzveidību būtu labi, ja šī jaunā lauksaimniecības politika paredzētu arī zilo un zaļo pakalpojumu maksājumus ir jānodrošina pārtikas produktu drošība, lai Eiropa varētu atbildēt uz izaicinājumiem, ko rada lielais pārtikas produktu pieprasījums, ar ko mums ir jārēķinās arī nākotnē. Es gribētu šeit atsaukties to, ko teica kolēģis Kendels. Viņš aprakstīja loģisko attīstību, bet tomēr jāparūpēs par to, lai mēs pasaules tirgu paliktu konkurētspējīgi. Tādēļ vajadzētu būt eh, tādai pamata piemaksai par uzņēmumiem. ANO saka, ka 70% pārtiks produktu pieaugums līdz 2050. gadam būs nepieciešams. Un Eirobarometra 2008. gada izdevumā tieši pārtikas produktu nodrošinājums tiek pieminēts kā svarīgākā vērtība KLP attīstībā neviens nešaubās par šī budžeta lielumu nepieciešamību. Tas nozīmē, ka pašreizējā KLP politika un budžetam ir, tas ir pelnījis daudz lielāku atbalstu nekā daudzi saka. Trešais punkts, kurš arī ir pelnījis īpašu uzmanību, ir konkurences spēja un uh, inovācijas. Tie ir būtiskie jēdzieni, lai visā pasaulē nodrošinātu pasaul, uh, pārtiks produktu ražošanu. Protams, ka mums ir arvien mazāk resursi un arvien lielāks pieprasījums pēc uh, pārtiks produktiem. Tādēļ mums vajadzīga īpaši Eiropas Savienības politika, ka, kas arī ar mazāk resursiem varētu ražot labāk un ilgspējīgi. Mēs varētu būt ieņem vadošo lomu pasaulē. Nīderlandē tiek uzskatīts par svarīgu, mēs uh, Mums ir ļoti daudz eksports lauksaimniecībā. Kā da, valsts eh, lauksaimnieku apvienība mēs esam parakstījuši konvenciju, lai nodrošinātu ilgspējību. Tas nozīmē, ka 2% ir jāietaupa enerģija gadā, ir jāsamazina 30% izmešu gāzes līdz 2020. gadam, un tajā pašā gadā 20% ir jānodrošina ilgspējīga enerģijas nesēji lauksaimniecībā un dārzniecībā. Mēs paliekam līdz ar to vienā no pirmajām vietām un eh, pasaulē un nodrošinām ilgspējīgu sabiedrību. Pastāv arī vēl tādi sektori, kur pārtiks produktu ražošanai vēl nav pietiekami labi nosacījumi, lai padarītu lauku apvidus dzīvīgus, mums ir nepieciešami noteikumi un finansējums. Beigās es gribētu kaut ko teikt arī par tirgus pārvaldi jo lauksaimniecības formas ir tādas, ka ir ļoti svarīgi stabili tirgi, lai nodrošinātu arī daudzveidīgu apvidu. Es šeit domāju par piena ražošanu, eh, lielo paražošanu, kartupeļu, cietēju, cukurbietes un tam līdzīgi. Neierobežot ražošanu, nevar atteikties no tirgus politikas. Mūsu organizācija ir attīstījusi arī jaunu instrumentu tirgiem, lai labības tirgi arī pēc 2015. gada saglabātos stabilu. Ja ir nelīdzsvarot ražošana, tad šeit var izmantot arī biodegvielas. Un ir arī ietekmes izvērtējums izstrādāts. Mēs ceram arī, ka Eiropas parlaments sniegs atbalstu šāda, šādai tirgus pārvaldībai. Vēl viens svarīgs punkts ir uh, pārtiks ražotāju un lielveikalu vienlīdzīga, vienlīdzīgs status. Un mums ir nepieciešams šeit eh, mainīt eh, ģenētiski modificēto organismu um, noteikumus. Šeit vajadzētu Eiropas konkurences uh, tiesības pielāgot pārtiks produktu uh, ražotājiem ir jānodrošina tāds pats status kā lielveikaliem. Tik ilgi, kamēr lielveikalu pozīcija tirgu ir stiprāka nekā Eiropas lauksaimniecība pozīcija, e, tik ilgi noiets un ražotāji nebūs vienādās pozīcijās, un e, es domāju, ka citas ķēdes daļām arī jāsaskata, ka bez Eiropas ražotājiem uh, Uh, samazināsies piedāvājuma daudzveidība. Tādēļ ir svarīgi, lai Eiropas konkurences noteikumi būtu pielāgoti tādā veidā, ka ražotājiem ir jāpiedalās noteikumu izstrādē. Un tad arī izmaksas varēs sadalīt uz visiem, kas ir šajā ķēdē pārstāvēti. Vēlreiz gribētu aicināt uh, visus Eiropas politiķus rūpēties par to, lai Eiropas lauksaimniecības politika paliktu kopīga ja to vēl vairāk nacionalizēs, tas nozīmē, ka lauksamnieki būs pret, viens pret otru, tā vietā, lai kopā nodrošinātu pasaulē pārtikas produktus ar ļoti augstu kvalitāti, un mums ir jārūpējas par to, lai tas nenotiktu, jo tas izraisītu kultūras un kopības un bioloģiskās daudzveidības sarukumu Mums KLP ir jāveido kopīgi, un mēs balstām, reiķināmies ar jūsu atbalstu, lai to varētu nodrošināt. Paldies! Grazie, Albert! Paldies Albertam! Un tagad mums sākās debatas. Protams, kā mēs sniegsim jums nepieciešamo atbalstu, jo mēs visi strādājam ar vienu tēmu. Pirms mums būs otrās paneļa diskusijas, mums ir paredzētas stundu garas debatas. Un vispirms es vēlētos dot eh, koordinatoriem vārdu no dažādām politiskajām grupām, un pēc tam došu vārdu pārējiem runāt gribētājiem. Tātad pēc šīm īsajām debatēm, stundas garajām mums būs vēl vienas paneļa diskusijas, un tad vēl debatas stundu garumā. Tātad. Vispirms dodu vārdu Luisam Kolasantas no sociālistu grupas lūdzu. Prieksēdētāja kungs. Jā, priekšsēdētāja kungs. Es uh, vēlētos uh, Lainu kungam vispirms izteikt uh, pateicību par ziņojuma projektu. Tas ir dokuments, kam, kur ir vesela virkne uh, ieteikumu un Es domāju, ka darba dokuments tas ir ļoti būtisks. Šī dokumenta sastādīšanā viņš ir norādījis uz daudzām saistībām, ir atsaucies uz domu. Es domāju, tas ir ļoti būtisks iegūdījums mūsu diskusijās. Es vēlētos arī mūsu viesim, mūsu viesu sirsnīgi sveikt. Mēs eh, ļoti priecājamies, ka mūsu bijušie kolēģi arī atkal atgriežas parlamentā runā šeit. Dāmas un kungi, mēs visi zinām, uh, ka tas gan Eiropā, gan arī visai pasaulē ir ļoti būtisks moments. Ekonomika un sabiedrība piedzīvo pat laban ļoti smagu krīzi, un šeit ir jādomā arī par to, ka sarežģīti laiki sevi slēpj arī iespējas. Mums tagad ir iespēja reformēt KLP. KLP ir viena no veiksmīgākajām politikām Eiropas Savienībā, bet tā tagad ir jāpielāgo, lai atbilst mūsu laika prasībām, un tie ir sarežģīti laiki, ko mēs tagad piedzīvojam. Budžeti tiek samazināti daudzās dalību valstīs pat laban, un uh, tas notiek laika brīdī, kurā budžets netiek palielināts un uh, kur uh, pieaug to skaits, kuri saņem arvien mazākus uh, maksājumus KLP ietvaros. Bet es esmu pārliecināts, ka Eiropas institūcijas panāks un varēs atbildēt uz šiem izaicinājumiem. Esmu optimistisks priekšādātā kungs. Kādēļ es esmu optimistisks? Jo es domāju, ka mēs esam vienās domās ļoti daudzos punktos. Ir ļoti skaidrs, ka lielākā daļa no tiem, kas šodien runāja, izteicās par labu tam, ka arī nākotnē būs kopīga lauksamsis politika. Tas nozīmē, ka mums ir jānorāda jau kāda veida renacionalizācija KLP. Līdzfinansējums varbūt ir tāda pārspīlēta forma renacionalizācijai, ir tīpaši šādos īpaši sarežģītos laikos, kāda mums ir tagad. Dalība valstis. Acīm redzot, to rīcībā nav nepietiekamie finanšu līdzekļi, lai nodrošinātu līdz finansējumu. Mums ir nepieciešama kopīga KLP, kas nodrošinātu kvalitāti mūsu sabiedrībai. Ja mēs vēlamies šādu veidu KLP, tad mums jāstrādā arī struktūrāli. Mums jābūt drosmīgiem. Bieži vien mēs diskutējam par šo jautājumu, citi ir pār to un citi ir pret pirmo pīlāru un mums vajadzētu atrisināt beidzot šo lietu. Ja mēs paraugāmies uz šo maksājumu attīstības vēsturi, tad ļoti ātri kļūst skaidrs, ka šis sadalījums divos pīlāros to nevarēs vairs ilgi saglabāt. Es domāju, ka arī otrajā pīlārā, kur arī vides maksājumi, tur ir pavisam savādāka virzība Mums nevajadzētu likvidēt pirmo un otro pīlāru, bet maksājumus pirmai un otrajā pīlārā nemainīgi turpināt, lai varētu saglabāt eh, nosacījumus, dzīves nosacījumus mūsu lauksaimniekiem. Vajadzētu samazināt administratīvo slogu lauksaimniekiem. Es domāju, ka Pīrs Kendēl kungs arī jau par to izteicās, kas attiecas uz tirgu un eh, tirgus regulēšanu. Tad uh, mēs visi varam teikt, ka uh, Mums ir nepieciešams vairāk regulēt tirgu, bet tikai ir jāpadomā, kādi instrumenti ir mūsu rīcībā, kādus mēs vēlamies attīstīt, lai varētu regulēt tirgu. Un es domāju, ka mēs esam vienoti savās domās, ka ir nepieciešams attīstīt lauku apvidus un tos veidot dažādus. Tas ir jādara ar pasākumu palīdzību, kas no vienas puses nodrošinātu e, iedzīvotāju ienākumus, bet no otras puses ir jābeido arī ceļu infrastruktūra, elektrības tīkli un daudz citi struktūra elementi. Es gribētu Lēnkungam varbūt teikt, varbūt, ka vajadzētu atteikties no vecās sistēmas, jo šajā sistēmā ir eh, jau iekšēji pastāv tādi iekšēji strīdīgi punkti. Mums vajadzētu atteikties no vecās uh, modeļa sociāls un demokrātiski politiskajā grupā mēs esam vienojušies par to, ka mēs esam gatavi piekāpties, lai panāktu vienošanos, jo mēs nevarēsim diskutēt ar padomu, ja parlaments nerunās vienā balsī. Mums vajadzētu runāt ar vienu balsi, jo tā mēs varētu iegūt lielāku ietekmi diskutējot ar padomi. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešama vienošanās. Kolēģis un kolēģi, uh, Varbūt es gribētu pateikt vēl sakošu, mēs esam gatavi runāt ar citām politiskajām grupām un parlamentu lomu. Paldies! Paldies, ka jūs eh, vēl vairāk stiprināt mūsu kopīgo skatījumu un stipriniet mūsu kopīgo gāru. Tagad Dantīna kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Vispirms es vēlētos uzsvērt, ka, protams, ka lauksaimniecības politikā eksē, eksistē šķēršļi. Taču runājot par mūsu politiskās grupas viedokli, tad esam pārliecināti, ka kopīgā lauksaimniecības politika tiešām ir resurs un nevis šķērslis. Resurs Eiropas integrā integrācijai. Tāds tas paliks arī nākotnē, to mēs vēlētos uzsvērt. Vēl bez tam ir jānodrošina pārtiks ķēdes adekvāta darbība Eiropā, un tam ir jānotiek saskaņā ar noteikumiem un normām. Mums ir jāmotivē gan patērētāji, gan arī ražotāji. Mums ir jāstāsta, ka nauda ir domāta tāpēc, lai atbalstītu, piemēram, kvalitātes normas, un, protams, ka kvalitāte maksā un eksistē atšķirības starp Eiropā ražotām pārtiks precēm un pārējā pasaulē ražotām pārtiks precēm. To mēs bieži aizmirstam. Jau šobrīd vajadzētu būt sasniegtam sekojošajam, proti lauksaimniecībai vajadzētu tikt uzskatītai par sabiedrības neatņemam un integrētu sastāvdaļu, un lauksaimniecībai vajadzētu stipri ņemt vērā vides aizsardzības momentus. Uh, Tātad vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka lauksaimniecība arī nākotnē saņems atbalstu, bet mēs mēģināsim izpildīt vidas aizsardzības prasības un mēs mēģināsim konkurēt ar pārējo pasauli. Šeit Eiropā mums jau tradicionāli ir izveidojusies situācija lauksaimniecībā, kurā lauksaimniecība ir gadu simtiem spēlējusi būtisku lomu. Lauka teritorijas vienmēr ir dzīvojušas, un arī par to mums ir jāstāsta iedzīvotājiem. Šo iemeslu dēļ es gribētu, lai mums Eiropā ir spēcīga lauksaimniecība. Eiropas budžetā paredzētā sadaļa lauksaimniecībai ļoti bieži tiek kritizēta, un nav nemaz dīvaini, jo tas sastāda būtisku izdevumu posteni ES budžetā. Bet neaizmirsīsim, ka nevajag krist panikā. Kritika ir veselīga. Varbūt vairāk vajadzētu uzdot pašiem sev jautājumu par to, kā mēs eh, lauksaimniecības politiku varam sakārtot. Pēdējo desmit gadu laikā mēs esam gājuši uz eh, regulējumu samazināšanu. 2008. gada beigās, kad lauksaimniecības produktu cenas caur strauji pieauga un cenu kāpums turpinājās arī 2009. gadā, Tātad šo gadu laikā mēs redzējām, ka bija lauksaimniecības sektori, kuri, ja tā varētu izteikties, sabruka dažādu iemeslu dēļ. Tāpēc mums šobrīd ir jārada jauni instrumenti, kas eh, lauksaimniecību Eiropā paceltu jaunos nebijušos austrumos jo ne visās Eiropas Savienības dalību valstīs situācija ir vienāda. Pie tam tā nebija vienāda arī tad, kad Eiropa sastāvēja no sešām vai, piemēram, 15 dalību valstīm. Jau iepriekš minēju, ka šie tirgu regulējošie instri, instrumenti lauksaimniecības politikai nāk par labu, bet varbūt tad vajadzētu izprast, kāds tad bija šo marknā, bija, bija šo tirgus instrumentu izveidas iemesls. Tagad Nikolson kungs. Paldies, prieksēdētāja kungs. Vispirms vēlētos pateikt, ka 17. marts ir svētā Patrika diena, un arī mēs rietum īrijā to svinām. Tā tad laimīgi visiem svētā Patrika dienu. That, um, that Patrick... Bet svētā Patrika dienā īrijā mēs uh, pasakam paldies ziemai, atvadamies no tās un sveicam pavasari. Un es ceru, ka mums izdosies tāpat, mēs pateiksim ar dievas lauksaimniecības ziemai un pateiksim čau pavasarim. Bet eh, iespējams, ka mums šis pavasars būs jāgaida vēl trīs gadus. Mums ir jāpabeidz šī fāze. Tā kā mūsu komiteja šobrīd piedalās koplēmuma procedūrā, redzēsim, vai tas izrādīsies veiksmīgi vai nē, bet jebkurā gadījumā tas mums ir jauns izaicinājums un mēģināsim pēc iespējas labāk to izpildīt. Tātad, priekšsēdētāji kungs, manuprāt, pirmā prioritāte ir budžets. Un vispār budžetā ir vairākas plaisas, jo man vienmēr uztrauc, kad cilvēki runā par to, ka kopīgā lauksaimniecības politika saņems mazāku budžetu un Eiropas Savienības dalību valsts saņems mazāk. Tātad mēs jau tagad esam palielinājuši dalībies skaitu no 15 līdz 27, bet budžets samazinās. Būsim uzmanīgi, būsim uzmanīgi par to, ko mēs daram ar Eiropas lauksaimniecību. Tas ir pirmais. Un šeit vēlētos pieskarties Lajon kunga teiktajam. Tātad nākotnes lauksaimniecībai ir jābūt godīgai. Godīgai pret jaunajām dalību valstīm un godīgai pret vecajām. Protams, to uzsver arī mūsu politiskā grupa. Tātad, ko vēlamies redzēt? Mēs vēlamies redzēt ilgtspējīgu lauksaimniecību, kas spētu stāties pretim izaicinājumiem. Vēl bez tam tādu lauksaimniecību, kas varētu stāties pretim arī klimata pārmaiņām. Mums ir jāizmanto izaicinājumi un jāpārvērš tie par, par mums par labu nākošiem eh, kopīgie maksājumi varbūt palīdzēs zemnieku saimniecībām, taču kāda būs šo kopīgo maksājumu nākotne, Par to mēs redzēsim tuvākajos mēnešos, kad notiks dziļākas diskusijas. Taču vēlētos uzsvērt, ka vismaz pēc manām domām, būs tā saucamais atradināšanās periods, jo lauksaimniekiem arī ir jādod laiks atradināties, viņiem ir jāpierod. Komisija, piemēram, piensaimnieku krīzes laikā runāja par tā saucamo mīksto piezemēšanos, un mums tādu mīkstu pieženu, piezemēšanos vajadzētu nodrošināt arī citās jomās. Lauksaimniekiem ir jāizmanto arī jaunās tehnoloģijas mums eh, nedrīkst izveidoties situācija, kad mēs ielaižam tirgus nišās tādus, kuri pārņem mūsu tirgus nišas ar tādiem produktiem, kuru standartu un kvalitāti pat tuvu nestāv mūsu ražojumiem. Eiropas Savienības lauksaimnieki vēlas, lai viņu darbību neierobežotu milzīgi birokrātijas džungļi un lai nebūtu tā, ka Briselē, dalību valstīs, reģionu padomēs katru reizi, kad tiek pieņemta jauna direktīva, saka lauksaimnieki, palielinās tikai birokrātiskais režģis un neko tur saprast beigās nevar. Es domāju, ka mums no tā vajadzētu atteikties. Mums ir iespēja pašiem sev pajautāt, ko tad mēs vēlamies. Vai mēs vēlamies turpināt tādā pašā garā? To arī Džordžs Lajons jautā savam, savā ziņojumā. Pirmais pilārs vai otrais? Es domāju, ka mums ir par to jārunā. Es it kā mēģinu būt eh, tāds eh, zolīdāks, bet eh, es nedomāju, ka ar zolīdumu daudz var panākt. Mums ir jārunā konkrēti. Jo Runājot par modulācijām, mēs eh, neesam līdz šim adekvāti atbalstījuši lauku teritorijas, un tas arī ir bijis šīs politikas visdelegātākais punkts. Vēlētos pateikt vēl vienu komentāru, un tas ir līdzfinansējums. Ja līdzfinansējums netiks padalī, padarīts par obligātu visā Eiropas Savienībā, tad es uzskatu, ka uh, mēs atteiksimies no kopīgās lauksaimniecības politikas, un tā vairs nebūs tāda, kādu mēs esam piedzīvojuši jau 50 gadus vai pat ilgāk. Tā mainīsies. Tātad mums ir jāpajautā pašiem sev, ko mēs gribam. Mums ir jārada jauni instrumenti. Mums ir jāsaprot, ka Ar pesimismu mēs neko nepanāksim. Runājot par kopīgo lauksaimniecības politiku un lauku nākotni, pesimisms mums nedos neko. Mums vajag drīzāk otrādi, mums vajag iepotēt optimismu un radīt optimistisku gaisotni cilvēkos, jo tikai tad laukos dzīvojošie varēs tur adekvāti dzīvot un izpildīt gan klimata izmaiņu prasības, gan arī citu paldies. Paldies, Džeims! George Lyon in qualità di rappresentante kā liberāļu pārstāvim dosim Džordžam Lainam vārdu. Jā, tas, ko es sapratu no debašu pienesumiem, bija tas, ka ekonomiskie spēki e, e, un klimata izmaiņas ir galvenie virzītāji KLP nākotnes izmaiņām, un tas ir jāņem nopietni. Gal galā Eh, mēs dzirdējām, ka visi vēlas tomēr kopīgu lauksaimniecības politiku saglabāt un nevis eh, pa sēdz durvīm renacionalizēt šo politiku. Mums kā komiteja vajag to, šos centienus atbalstīt. Eh, tad bija runa par pārstāvniecību un par izmaiņām. Lauksaimniecības pārstāvjus atsevišķi mēs nebaidamies no izmaiņām, bet dodiet mums dievu dēļ ies laiku pie, pielāgoties šīm izmaiņām. Es domāju, ka arī tas jāņem vērā. Tā tad ir, bija runa arī par jauno lauksaimnieku interesēm un vajadzībām, lai tie saņemtu uh, nākotni, ilgspējīgu nākotni. Tādu politiku mums ir jāveido. Gal galā lauksaimnieki ir gatavi stāties pretim jauniem izaicinājumiem. Es domāju, tas ļoti skaļi un skaidri izskanēja, un par to mēs varam būt pateicīgi un apzināties to. Paldies! Paldies, Džordž! Tagad dosim zaļo grupas pārstāvjiem vārdu Mātinam Hoislingam, dāmas un kungi. Vispirms paldies Džordžam Lainam par pienesumu, bet arī visiem debatētājiem. Daudz svarīgi jautājumi tiks kārt, es pa dažiem izteikšos. Džordžs Lains jau savu ziņojumu prezentējot sacīja, ka mums ir vajadzīga zaļa KLP. Mēs kā zaļie noteikti varam tam piekrist. Tātad mums ir jāekoloģizē kopīgā lauksaimnes politika daudzos punktos. Priecājos par to, ka vairāk runātāji sacīja to, ka viņiem esot vairāk uzticības Eiropas parlamentam nekā padomē. E, nu, tad debatēs parādīsies, vai šīs uzticība ir pamatot. E, es domāju, ka mums jāsarīko ļoti plašs debats, ne tikai parlamentu iekšienē, bet iesaistot arī a, a, e, cilvēks no ārpus parlamentu, un mums Eiropas lauksaimniecības modeli ir šo ideju ir jāpiepilda kā dzīvība. Kā ar ko atšķirās Eiropas lauksaimniecības politika no citām lauksaimniecības politikām? Mums jādefinē savu mērķi, savas īpatnības, ar ko mēs izcēmies, un jau pieminēja, ka 2020. gada stratēģijā lauksaimniecība tikai uh, tā knapi tika pieminēta. Es domāju, mums ir jāpadara skaidri, ka lauksaimniecības politika ir centrāla Eiropas pārtika politikas joma un ka tā ir arī vajadzīga šī kopīgā Eiropas lauksaimniecības politika. Es domāju, par to mēs šeit komitejā arī esam viensprāti. Bet ne viss eh, līdzinājā eh, lauksaimniecības politikā bija eh, ļoti labs. Es domāju, tas jāatzīst. Un uh, jābūt arī atvērtiem kritikai. Eh, eh, te runa par eh, finanšu līdzekļu sadalījumu. Ir nelīdzsvars Eiropas Savienības iekšienē starp dalībvalstīm, bet arī lauksaimniecības nozarē, un par to nopietni jārunā. Tātad, kas galvā saņem šos līdzekļus un kas no tā gūst labumu. Šeit ir jautājums par uh, uh, taisnīgumu, un tas ir arī jāienes diskusijās. Un tad šeit vairāk kā izskanēja, un tas ir svarīgi, attiecībās kopīgo lauksaimniecības politikams neizdevās lauksaimnieku ienākums pēdējos gados piemērot mūsu mērķim, proti, ka lauksaimnieki arī gūt labumu no kopīgā eh, ienākuma pienā, pieauguma. Eh, tas, acīmredzot, nav izdevies. Kāpēc mums ir jājautā? Uh, E, daļi e, iemesli arī te tik nosaukti, ir vajadzīgi e, citi tirgus noteikumi, lauksaimniecības labāka pozīcija šajā visā tirgus ķēdītē un ir pārāk liela plaisa ar to, ko saņem lauksaimniecības starp iepirkuma cenām un gal galā patērētāju cenām. Šeit ir jārod risinājumu. Un šeit izskanēja arī kaut kas cits, kas man šķiet ļoti svarīgs, ka uh, Eiropas lauksaimniecības politika ir arī globāla atbildība. Tā mums ir jāapzinās. Mēs kā zaļie vienmēr esam kritizējuši to, ka e, eksporta subsīdijas nedrīkst būt Eiropas lauksaimniecības politikas daļa, jo tas e, e kropļo tirgus un kaitē mazajiem lauksemniekiem attīstības valstības attiecībā uz pienu, tas ļoti skaidri ir parādies, un mums ir beidzot jāizbeidz šī prakse. Ir jautājums, kā mēs varam turpmāk nodrošināt uh, to, ka uh, pārtiks produktiem tiktu pietiekoši apgādāt. Es nezinu, vai mēs lauksemniecības politika ir uh, gatava šiem šos izaicinājumiem, es domāju. Uh, te jāņem vērā arī mazie uh, lauksaimnieki trešās pasaules valstīs un viņu intereses. Uh, Eh, un eh, kopīgai lauksaimniecības politikai ir arī biodiversitāte un klimata izmaiņu aspekti. Eh, tas nevar būt tikai kā tāds blakus uzdevums otrā pīlāra ietvaros, bet tam ir jābūt nākotnē maksājumu kritērijam, un kā, tāds arī ir jānosaka un jādefinē ļoti skaidri. Tad par finanšu ietvaru, es domāju, par to mums ir jārunā, ja mēs būsim arī satriskos mēģis noformulējuši Es zinu, eh, ka eh, šajā diskusijā mm, eh, it kā nav liela atšķirība, bet mums šie mērķi kopīgā lauksaimniecības politikai skaidri jādefinē. Un kopīgā lauksaimniecības politika ir arī politika lauku reģioniem, neaizmirsīsim to. Un par to arī mums ir uh, jāgūst šeit sabiedrības atbalsts. Es neuzskatu, ka KLP uh, E, ir e, tik asai e, sabiedrības kritikai pakļaut, kā daudz šeit uzskata. Es domāju, ka Eiropas Savienībā arī daudz tomēr atbalsta KLP un to, ka lauksaimniecības politikai ir nozīmīga loma lauka reģionos. Tātad tagad mums būs laiks garām, pietiekoši garām debatēm, tās mēs kā parlaments arī intensīvi izmantosim. Uh, un mums ir jāved plašs dialogs ne tikai uh, lauksaimniecības sektorā vien, bet arī ar citām organizācijām, lai uh, pēc iespējas labāk rezultāts tam darbam panākt. Paldies, Mārtiņ, saka priekšsēdz. Tagad pēdējais debatētājs būs uh, goja pārstāvs Le Jāriks, lūdzu. Uh, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos sirsnīgi pārteikties visiem runātājiem un referentam eh, un sacīt, eh, ka mēs runājam par kopīgo. Mēs kopīgus mērķus nosakam, vispārīgus mērķus, eh, tas viss ir skaisti un jauki, bet es domāju, ka būtu arī Eh, nepieciešams mazliet eh, detalizētāk, konkrētāk runāt par dažiem jautājumiem. Pretējā gadījumā šie mēģi būs tādi vispārīgi cēli, un mēs tos tāpat nepanāksim. Eh, šeit izskanē, ka KLP izpildot savus uzdevumus, nu jā, tā arī varētu būt makroekonomiski raugoties, vai kas attiec uz uh, iedzīvotāju apgādi ar pārtiks produktiem. Bet tomēr Eiropas lauksaimnieku situācija ir ļoti dramatiska mūsdienās, un tas bieži tiek piemirsts. Viņiem jārēķinās ar ienākumu sarukumu, kas noved pie parādu pieaugumu pie izceļošanas pat emigrācijas, un cilvēki ir e, spiesti atteikties no lauksaimnieciskās ražošanas. Francijā ir daudz šādu piemēru. E, lauksaimnieki ne tikai mazie, kas ir spiesti. Pat no minimāliem ienākumiem atteikties, un KLP ir E, savus uzdevumus pildījusi, bet ne viss, tātad, kas attiec uz lauksemnieku ienākumu nodrošināšanu, kā arī uz e, e lauku reģionu ilgspēju kopumā. Otrakārt, es domāju, mums būtu jādiskutē arī par to, kādu veidu lauksemniecības politika mums ir vajadzīga. Mums ir vajadzīga efektīva lauksemniecības politika, kas gan sociālā ziņā, gan ekonomiskā ziņā ir efektīva. Un pastāv būtiska atšķirība, ja mēs vēlamies lauksemniecības politiku, kas orientējas uh, E, pie lauksaimnieku interesēm, pēc lauksaimnieku interesēm vai arī pēc uh, tirgotā interesēm. Tās ir dažādas lietas. Uh, e, cēnu sarukums, kādu mēs esam piedzīvojuši, ir saistīts ar to, ka politiska lēma ir tikuši pieņemta. Tas nav no kaut kurienes tā uh, pēkšņi uzradies. Uh, E, tā ir deregulācijas tirgus, tātad e, ad, e, kontrols likvidēšanas rezultāts, un tam ir bijušas perversas sekas, ļoti dramatiskas sekas, kas ir pretrunā ar vides aizsardzības principiem. Un tad kopienas preferenču sistēma un muitas. Mūsdienās ko mēs darām? Mēs lēti importējam trešo valstu imports lauksaimniecībos, ciskos, un otras puses mēs neļaujam viņiem ražot eh, tādas izstrādājumus, kas konkurē ar mūsu uh, produkciju. Tas noved pie tā, ka lauksaimnieki šeit piedzīvo situācijas pasliktināšanos, ekonomiskās, trešo valstu ekonomiskās situācijas pasliktināšanos, uh, vidas situācijas pasliktināšanos mums ir vajadzīga Eiropas sistēma, kas balstītu uz solidaritāti. Tad jautājums par budžetu. Es noteikti esmu par budžeta uh, patreizēja apjoma saglabāšanu, bet uh, eh, atbalsta maksājumu uh, eh, likvidācija par to ir tātad ticis pacelts šis jautājums debatēs bet nekad netiek jautāts, kā tad ir attiecībām Eiropas Savienības iekšienē. Mēs at, patreiz strādājam sistēmā, e, kas e, e, liek Eiropas lauksaimniekiem vienam ar otru konkurēt. Kādēļ ražojot, piemēram, augļus, dārzeņus, mēs nenosakam tādu importu kalendāri? tie, kas ar lauksaimniecības izstrādājumiem tirgojas, tirgotāji, viņi e, patiesībā grauj mūsu Eiropas solidaritāti. Un tas princips tomēr jāsaglabo, šis solidaritātes princips. Mēs runājam par e, sabiedrības vajadzību, e, pārtikas, taksim, pabarošanu, tā sakot, e, bet attiecībā uz um, lielopgaļu, piemēram, tas vairs nav uh, nodrošināts vai attiecībā uz jērgaļu. Šeit mēs jau uh, importējam vai aizstājam šos izstrādājumus. Kādēļ mēs nedomājam par Eiropas pašas proteīnu programmu, tā vietā, lai importētu proteīnus? kas ir turklāt bieži ģenētiski modificēti. Es pilnīgi piekrītu ideja, ka lauksaimniekam ir sabiedrisks uh, labums, viņš dod sabiedrisku labumu, viņš ražo uh, mm, pārtiku un tas kalpo sabiedrības labumam, bet ir jājautā, vai tas ir savienojums ar uh, PTO sarunu patreizējo gaitu turpinājumu. Mēs rēķinamies šajās sarunās ar to, ka uh, lauksaimnieciski izstrādājumi ir preces, nevis sabiedriskā labuma uh, subjektu objekti. Un tā mēs nevar piekrist. Es esmu par via campesina nostāju, tātad, ka mums ir vajadzīga lauksaimnieciska produkcija, kas uh, patur, uh, uh, aizsargā gan uh, lauksaimniecībā nodarbinātos, gan vidarī. Paldies! Uh, Mēs varam turpināt ar nākamajiem runātājiem. Tagad es eh, labprāt dodu vārdu ekonomikas un sociālās komitejas pārstāvis Lucam Rībakungam. Viņš ap citu ir referents atzinumam par eh, KLP pēc 2020. Rībakungs lūdzu. Priekšādātāji, paldies par to, ka mēs kā ekonomikas un sociālo lietu komiteja, ko eh, sokas esam saņēmuši vārdu. Un mēs priecājamies arī par to, ka parlaments šeit uh, ir saņēmis jaunas būtiskas tiesības. Jau, jau tikai diskusija vien parāda, cik svarīgi ir tas, ka šeit ir puses iesaistītas iedzīvotāju pārstāvi spēcīgāk iesaistās politikā. Mēs no ekosoku puses vēlamies ar mūsu atzinumu, kuru mēs ap citu rītu pieņemsim plenārsēdē. Mēs arī gribam sniegt iegūdījumu, kas mums liekas šeit būtisks. Pēdējos mēnešos samērā reti bija tāda mētiecīga debate, ko gan īsti jānodrošina lauksnesības politikai. Daudz ir runāts par instrumentiem, par to, kā sadalīt naudu. Mm, tas ir, protams, arī ļoti labi, ka jūs šodien un tagad domājat par mērķiem. Tik runāts par jaunajiem izaicinājumiem, arī vides izaicinājumu citu starpā. Atļaut man arī uz bioloģisko daudzveidību likt uzsvaru, jo lauksaimniecība sniedz iegūdījumu bioloģiskās daudzvērtības nodrošinājumā. Eiropas lauksniecības modelis par to bija runa mēs kā ekonomiskā un sociāla lietu komiteja varam teikt, ka Eiropas uh, lauksaimniecības modelis, tam jākļūst kā tādam paraugam, bet mums ir arī jāsaskata atšķirība starp runāšanu vai atzinumiem par lauksaimniecības daudzfunkcionalitāti, par šādiem atzinumiem vārdos un ikdienas realitāti. Un šī atšķirība kļūst arī lielāka, tā aiza. Uh, Eiropas lauksaimniecības modeļu apdraud spiediens, kas tiek izdarīts uz eh, lauksaimniekiem ar zemām cenām, ar svārstīgām cenām. Mums ir milzīga pielāgošanās nepieciešamība. Uzņēmumiem ir jāspecializējas, tiem ir jāveic racionalizācija, mums ir telpiskā koncentrācija, piemēram, piekrastu reģioni, kas te tika pieminēti, robarības, imports, koncentrācija no vienas puses, un savukārt citi lauku apvidu kļūst tukši, Tas nozīmē, ka mums lauksainicības modelis pašreizējos nosacījumos tas ir apdraudēts, un mēs lūgtu jūs ar īpašu uzsvaru lūdzu veidojiet politiku šim Eiropas lauksaimniecības modelim. Tas nozīmē, ka mēs gaidām mērķiecīgu debati. Mēs vēlētos teikt, ka Eiropas lauksaimniecības modelis to nevar dabūt pa pasaules tirgus cenām. Uh, Un līdz ar to mēs varam runāt par instrumentiem. Ja mēs zinām, ko mēs gribam, ka mēs vēlamies aizsargāt šo Eiropas lauksainicības modeli, tad mums visas lauksainicības ir jāveido tā, lai veidot saskaņotu politiku. Tas man ļoti labi patika šodien, ka šodien tika runāts par regulēšanas samazināšanas sekām. Mēs mūsu atzinumā priekšsēdētājkungs sakām, ka tirgu stabilizācija pēc Lisabonas līguma ir spēkā būs 1. decembra. Ma tirgus stabilizācija ir viens no lauksnācijas politikas mērķiem. Bet tieši tie instrumenti, kas ir domāti tirgus stabilizācijai, tie nemitīgi ir samazināti pēdējo gadu desmitu laikā. Daudz tiek runāts par godīgām cenām, bet mēs uzdodam jautājumu, kur tad ir instrumenti, un tas ir kaut kas, ko mēs gribētu īpaši lūgt. Veidot debates Daži jautājumi tika uzdoti. Kādi varētu būt šie instrumenti? Mēs labprāt gribētu ar jums veidot šo dialogu. Es gribētu runāt īsi. Lauksaimniecības politika nozīmē vairāk nekā sadalīt naudu. Lauksaimniecības politika ir daudz citi instrumenti, nauda tikai viens no tiem. Protams, ka mēs eh, ar naudu par to arī esam runājuši un domājuši. Mēs sakām jā tiešajiem maksājumiem nākotnē, tas ir pilnīgi pareizs ceļš, bet jaunā sistēmā tiešie maksājumi to nevar saistīt ar vēsturiskiem lēmumiem 92. gadā, cenu samazināšanu, piemēram, tiešajiem maksājumiem. Pamatojumam ir jābūt lauksaimniecības veikumā, kas ir tagadnē. Tiem ir jābūt sabiedriskiem pakalpojumiem, sabiedriskam labumam. Tas nozīmē, uh, ka šiem maksājumiem ir jābūt saistītiem. Ja tie ir atsaistīti, tur jau vienkārši var būt ar helikopteru pa, pa Eiropu un bāžtīt naudu, jo šie saist, maksājumi vienmēr ir saistīti. Pašreizējās izmaksas ir, piemēram, lauku apvidu veidošana, kultūra vidas veidošana, bet arī dzīvnieku labturība. Tie ir nosacījumi, lai būtu pārdalījums starp valstīm un starp reģioniem un uzņēmumiem. Tas nebūs vienkārši ceļš Tur būs jāpārdomā, kā to visu izdarīt. Mēs vēl noslēgumā gribētu pateikt divas lietas. Mēs neuzskatām, ka ir pamatojums vienotā Eiropa, Eiropas teritorijā maksājumam, jo uh, e, lauksamnieki uh, e, dod dažādu uh, labumu, la, dažādas veikumus atkarībā no tā, vai viņi strādā uh, graudkopībā vai lūpkopībā. Un mēs izstrādājam šo dokumentu, un rīt uh, pēc pieņemšanas plenārsēdē atsūtīsim šo dokumentu. Un otrais punkts, mēs vēlamies saskaņot sistēmu. Tas, kas šodien ir pirmais un otrais pīlārs, tur nedrīkstētu būt nekādas pretrunas, tam ir jābūt saskaņotam, tam ir jābūt vērstam uz Eiropas lauksaimniecības modeli, mums ir vajadzīgas arī investīcija atbalsts uzņēmumiem, kas sniegtu ieguldījumu Eiropas uh, lauksaimniecības veicināšanā, bet nevis tās industrializācijā. Tik tā no manas puses. Sidnieks, paldies! Mēs priecājamies par to, ka tas process, ko jūs esat uzsākuši un kas turpināsies divus, trīs gadus, ka mēs to varēsim arī vērot un atbalstīt no mūsu puses. Paldies! Paldies uh, ekosokam! Tagad mēs sāksim uh, ar citiem runātājiem, kuri runās līdz pieciem un pēc tam būs otrais, eh, otra diskusija panelis. Un tad būs citi. Papas Tamkus kungs tagad lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Es gribētu tā ļoti personīgi pateikties par eh, šīs publiskās uzklausīšanas sarīkošanu. Es gribētu arī sveikt runātājus. Mēs šeit dzirdējam ļoti daudz saturiskas lietas, būtiskas lietas, gan ekonomiskas, un arī organizācija pārstāvji pauda atšķirīgus viedokļus aspektus, pieminēja daudzveidīgus, kas nāk gan no Centrāla Eiropas, gan no Eiropas dienvidiem, avinotie karalistēm. Šeit ir runa par KLP no 2013. gada. Es negribu runāt detalizēt, esmu to jau darījis iepriekšējās sanāksmēs, un esmu paudis savu viedokli par KLP nākotni pēc 2013. gada. Gribētu izteikt tikai īsus komentārus. Priekšēdētāja kungs komisija ir uh, uzsākusi likumdošanas iniciatīvu, bet tas ir arī, tā ir institūcija, kurā ir ļoti daudz ekspertu zināšanas, un mēs kā Eiropas parlaments esam politiska institūcija, kas pēc Lisabonas līkuma ir arī likuma līdzdevējs, izdevējs. Un Lisabonas līgums mums sniedz iespēju un kompetenci patiešām aktīvi iejaukties politikas veidošanā. Es gribētu uh, apsveikt mūsu kolēģi Lainu kungu, bet arī katram atsevišķi no mums, uh, mūs aicināt šo atbildību pret mūsu vēlētājiem Eiropā. Tiešām ņem nopietni. Mums politiski raugoties vajadzētu sniegt mūsu ieguldījumu, parādīt mūsu nostāju tajā veidā, kā mēs iedomājamies KLP pēc 2013. gada. Tas nenozīmē, ka komisija nedarītu savu darbu un neizstrādātu priekšlikumus, bet mēs kā Eiropas parlaments, kā politiska institūcija, esam aicināti, un tā ir arī mūsu iespēja šeit radīt ietvaru, lai noteiktu politiskus principus. Un galvenokārt, protams, lauksaimniecības komitejā. Tādēļ mums gan Eiropas komisijai, gan arī uh, otriem uh, Eiropas Savienības likumdevējiem vajadzētu norādīt, prioritāte ir jābūt tādai, kādu KLP mēs īstenībā vēlamies, kādai tai ir jābūt. Un tad var runāt par to, kā veidot finansiālā ziņā šo modeli, par kur mēs jau būsim tad pieņēmuši lēmumu. Pirmais pīlārs, kā jau pilnīgi pareizi tika teikts, ir pīlārs, kurā ir runa par kopīgo laušanācies politiku. Mēs šeit nediskutējam par jautājumu, vai pirmo pīlāru vajadzētu likvidēt vai nē. Tika norādīts arī uz ienākumiem. Es priecājos, ka Zanlaitnera kungs nosauc arī personīgus tādus datus, ka vidējais ienākums lauksaimniekiem ir daudz zemāks nekā citu darba ņēmēju ienākumi. Un uh, Dutēnkungs kā koordinators uh, pieminēja ražošanas nosacījumus, un es domāju, ka tā ir ļoti svarīga prioritāte. Nav tāda kriterija, pa ko varētu pateikt, nu vai tur vajag lielāku elastību vai mazāku elastību pasaules tirniecības sistēmā. Es domāju, ka vismazāk attīstītiem valstīm mums, protams, ir pavisam īpaša situācija, bet kas mums ir jāsasniedz, kā ražošanas nosacījumiem ir jābūt vienādiem, tādiem pašiem, Mēs nevaram nekādus citus drošības nosacījumus izvirzīt attiecībā uz pārtiks produktiem, ko mēs importējam, nekā tos, ko mēs izvirzām mūsu pašu pārtiks produktiem. Tad ir vēl jautājums par protekcionismu. Kendelkungs runāja par protekcionismu. Mēs šeit runājam par sabiedrisku labumu. Un runāja par sabiedrisku labumu, tad vienmēr ir tā, ka ražošana tiek finansēta arī sabiedriski, publiski. Tad tas ir sabiedrisks vai publisks labums. Neatkarība pārtiks produktu apgādē ir viena no vadošajām domām, kas mums ir jāīsteno. To vienkārši nevar atstāt nejaušības ziņā, jo es domāju, ka pastāv noteikti struktūra, kas jau ir starptautiskā līmenī, pie tās arī vajadzētu palikt. Tad par budžetu varbūt pavisam īsi. Tas ir mans priekšpēdējais komentārs. Iespējamais iekūdījums vai iespējamā daļa lauksniecības politikā kopējā budžetā diezgan liela, bet tas ir arguments, kuru mums arī ir pareizi jāizklāst. Tā nav galvenā daļa. Tālāk par PTO, tas ir pēdējais komentārs. Man ir tāds iespējas, ka jaunā komisijas pārstāve, bet arī mēs pilnīgi pamatoti piešķiram lielu nozīmi mūsu pašu organizācijām, jo tur jau parādās KLP, un es domāju, ka tur parādās arī risks. Proti, KLP reforma varētu būt uzspiesta no ārpuses. Urugvajas kārtā, un man no tā vajadzētu izvairīties. To vajadzētu iekļaut darba kārtībā, un dienu no dienas uh, atkal no jauna diskutēt. Mēs vienkārši nedrīkstam pieļaut, ka kāds mums saka, ka uh, Dohas sarunu kārtas rezultātā, ka mums vajadzētu uzņemties tādu KLP, un tā nemaz nebūtu mūsu KLP. Paldies! Paldies papastamkus kungam. Mēs turpināsim ar mūsu vice priekšādātāju Vačevalsku kungu. Pan Kapula Santos Maracie mówiąc, że... Paldies! Kapula Santos kungam ir pilnīgi taisnība Mums ir nepieciešams jauns um, skatījums uz KPL. Runājot par šo kopīgo skatījumu, varbūt mums nevajadzētu tik bieži lietot vārdu konkurētspēja. Varbūt vajadzētu lietot šo vārdu konkurētspēja. Es nezinu, kā rīsi aug, bet diez vai viņiem palīdzēs vārds konkurētspēja. Iespējams, ka mēs varam to iepirkt desmitreiz lētāk jebkādās, jebkādos daudzumos no Ķīnas, un tomēr. Es uzskatu, ka ikviena valsts zina, ikviena valsts apzinās, cik nopietni ir apgādāt tās iedzīvotājs ar pārtiku. Šobrīd eh, Eiropā ir kopīga lauksaimniecības politika, un tomēr pēdējos gados mēs esam novērojuši būtisku lauksaimniecības sektoru samazināšanos. Tas ietekmē gan lauksaimniecības produktu ražošanu, gan arī cenu pieaugumu. Un, manuprāt, tas ir ļoti liels brīdinājums signāls. Jā, konkurētspēja, taču tā nespēs izdzīvot, un tā arī šobrīd nespēs stāties pretim ASV, Ķīnas ražotajiem produktiem un citiem. Uh, Kendall kungs jau pieminēja to, ka mēs varam konkurēt ar kvalitāti. Tāpēc es varbūt vairāk šobrīd lauksaimniecībai piemērot vārdu nevis konkurētspēja, bet gan izdzīvošana. Es pat gribētu teikt, ka lauksaimnieks šobrīd izdzīvo, velk dzīvību, gaidot labākus laikus. Iespējams, ka mums būs nepieciešams vairāk lauksaimniecības produktu, jā, jo iedzīvotājs skaits pasaulē pieaug, arī Eiropas Savienībā pieaug, līdz ar to mums būs nepieciešams papildus pārtikas resursi. Un eh, man pat gribētos teikt, ka nākotnē pārtika būs strateģisks resurs un sava veida valūta. Vairāk deputāti pieminēja vienoto maksājumu problēmu. Šobrīd ir atšķirības starp to naudas daudzumu, kuru piedāvā komisija pēc 2013. gada. Un būs tādas valstis, kuras saņems 600 eiro uz hektāru, un būs tādas valstis, kā piemēram Polija, kuras saņems ap 100, un būs tādas, kuras saņem pat mazāk, piemēram, Latvija. Tas attiecās uz eh, jaunajām dalību valstīm, bet, protams, tā tad ir uh, atšķirības arī veco dalību valstu starpā, un tomēr atšķirības starp eh, vecajām un jaunajām dalību valstīm ir kliedzošas. Es zinu, ka polijas lauksaimnieki nepiekrīt, ka šāda diskriminācija turpināsies mūžīgi mūžos. Runa neiet tikai par maksājumiem, runa iet vispār par attieksmi. Kā mēs varam izvairīties no šīm atšķirībām un plaisām? kā mēs varam dot vairāk tiem, kuriem tas ir nepieciešams. Es domāju, ka ir tikai viens risinājums, jo ja mēs dodam vairāk jau tiem, kuriem tāpat ir daudz, tad rodās neizbēgam konflikts. Kopīgās lauksaimniecības politikas budžets šobrīd ir likts uz spēles, vispār Eiropas Savienības budžets kā tāds. Jau vairākas reizes ir pieminēts Lisabonas līgums, to esam diskutējuši gan iepriekšējos gados, tas, sāja, tas stājās spēkā pagājušā gada decembrī. Bija tādi, kuri ar sirdi un dvēseli iestājās par Lisabonas līgumu, bija tādi, kuri noliedza tā labumu. Mēs dzirdējām to kaut vai no īriem. Atcerēsimies, ka arī polijas prezidents negribēja parakstīt Lisabonas līgumu. Un visbeidzot, palikt tikai Čehija. Čehijas prezidents, kurš teica, ka neparakstīs. Un bija pat vairāk Eiropas Savienības deputāti, kuri Čehu neparakstītāju apsaukāja nesmukos vārdos. Tas viss ir beidzies. Tagad mums ir Lisabonas līgums, bet eksistē tā saucamais eiro egoisms. Ir dalība valstis, kuras nevēlas maksāt to, kas viņām ir jāmaksā. Uh, Atcerēsimies, ka apmēram 70% no visu likumdošanas aktu, kas darbojās dalību valstīs, tiek pieņemti Eiropas līmenī un pēc tam transponēti. Toties Eiropas budžets ir apmēram 1% no visu dalību valstu IKP. Līdz ar to mēs nekad neatrisināsim konfliktu, ka Eiropas Savienība nolemi, bet finanšu līdzekļu vai adekvāts attieksmes pret nolemto nav. Ja mēs vēlamies vairāk runāt par kopības sajūtu, par solidaritāti, par harmonizāciju, ja mēs vēlamies runāt par Eiropas Savienības kampaņām, tad mums ir jāpiemēro vienlīdzības modelis. Mums ir nepieciešams finansējums adekvātai lauksaimniecības politikai, un mums ir jārunā arī par pārtiks drošību. Paldies! Prieksēdētājs! Jēglis kundze lūdzu! un pēc tam mēs sāksim otrā paneļa diskusijas. Paldies priekšādātāji, kolēģis un kolēģi. Eiropas uh, lauksaimniecības modelis un Eiropas lauksaimniecības politika uh, līdz šodien īstenībā ir vienīgā kopīgā politika. To es gribētu sākumā teikt. Un ja mēs runājam par vienīgo kopīgo politiku, tad es gribētu pateikt, ka šis modelis, par kuru mēs tagad sakām, ka tas ir vecs modelis un uh, tam ir kļūdas, bet tas ir ar panākumiem. Tas ir modelis, kuram panākumi. Un, ja mēs eh, pār, lidojam pāri visai Eiropas Savienībai, tad mēs redzam ļoti labu, veselīgu un zaļu vidi, labu gaisu, labu augsni vismaz lielās Eiropas Savienības daļās. Tas nozīmē, ka mūsu lauksaimnieki, dārznieki, vīnkopji, kas strādā lauksniecības jomā, līdz šim ir veikuši ļoti labu darbu. Un tas, ka viņi to var turpināt darīt, tādēļ mēs šodien esam šeit kopā sanākuši. Jo mēs neesam vainīgi ekonomikas krīzē šajā Eiropas Savienībā vai šajā pasaulē, bet tā mūs ir skārusi. Mums tiek teikts, ka Eiropas lauksniecības budžets ir pārāk liels. Paldies šodien visiem, kuri šodien skaidri pateica, ka uh, budžets šādā lielumā ir vajadzīgs, lai varētu turpināt uh, risināt uzdevumus. Zanulētner kungs uzsvēra, ka 50% no ienākumiem lauksaimniekiem nāk šodien no Eiropas Savienības naudas. Ja mums ir 500 miljoni cilvēku Eiropas Savienībā, ja mēs arī turpmāk tos vēlamies apgā, apgādāt ar kvalitatīviem eh, pārtiks produktiem, kas atbilst dzīvnieku labturībai, vidas nosacījumiem un turklāt vēl sniegt eh, ieguldījumu pasaules eh, nodrošinājumu ar pārtiku, tad beig beigās šī nauda būs vajadzīga. Un ir pareizi, ka mēs eh, mēķus eh, veidojam atbilstoši jauniem izaicinājumiem un formulējam no jauna. Laina kungs eh, šeit ir izstrādājis labu pamatu darbam, un pamatoties šo darbu, m, mm, mēs debatēsim. Paldies visiem runātājiem, kur šodien uzsvēra, ka mums ir nepieciešama kopīga lauksaimniecības politika. Neviens nerunāja par renacionalizāciju. Uh, dažās iepriekšējās debatēs eh, varēja redzēt nelielu atšķirību. Tur bija tās debats bija savādākas. Mums tas ir nepieciešams un mēs kopā cīnīsimies par to. Mums ir ekoloģija, jā, tas ir pareizi, mums ir sociālie standārti, bet uh, mums nebūs tam visam nauda, ja mēs nenosim par efektivitāti, ekonomiku un eh, jauninājumus lauksaimniecībā. Un par to mums vajadzētu cīnīties. Paldies! Grazie, Elisabete. Adesso l'onorevole. Paldies, Elizabetei. Un tagad es dodu vārdu Rosēbavē kungam. Lūdzu. Jā, arī es vēlētos pateikties Lajan kungam par sagatavoto ziņojumu un eh, galvenokārt pateikt to, ka šodien mēs pamatu pamatos runājam par jaunas lauksaimniecības politikas izveidu Eiropā. Un runājot par šo tēmu, nedrīkstam aizmirst, ka nu jau vairs neviens nešaubās, ka kopīga lauksaimniecības politika ir nepieciešama. To esam dzirdējuši jau vairāk kārt, tomēr nebieži tiek piesaukts leģitimitātes status lauksaimniecībai. Atcerēsimies, ka nodokļu maksātāji maksā par Eiropas Savienības lauksaimniecības politiku, līdz ar to tā ir jābūt leģitīmai. Vēl bez tam tai ir jābūt leģitīmai arī pārtiks produktu drošības ziņā. Tas bija pirmais. Otrais. Mums ir jārunā par nodarbinātību un dzīviem lauksaimniecības rajoniem. Šobrīd apmēram 250 miljoni ir lauksaimnieki, un ja mēs pieliekam klāt visu pārtiks pārstrādes industriju, tad pieaug tas vēl par kādiem pāris desmitiem miljonu. Līdz ar to visā Eiropas Savienībā, lauksaimniecībā un ar, so, ar to saistītajās nozalēs strādā ļoti daudz cilvēku. Tas viss mums ir jāņem vērā - kvalitāte, darba vietas, un tomēr, ja mēs vēlamies e, leģitimizēt mūsu politiku, mums ir jāatcerās, ka ir jāstrādā caurskatāmi. Visiem ir jāsaprot, kā tiek pieņemti lēmumi un kāpēc. Piemēram, jautājums par pārtiks ražotāju ķēdēm. Par to mēs runājām jau vakar. Kā var būt tā, ka no 31 no 31% pārtikas produkta cenā, ko saņem lauksaimnieks. Tagad lauksaimnieks saņem tikai 21% vidē no jebkura pārtikas produkta cenas. Komisijai uz to ir jāatbild. jāatbild. Tātad mēs runājam par caurskatāmību. Nākamais, kā tiek sadalīti lauksaimniekiem novēlētie maksājumi. Tātad šis sadalījums attiecās gan uz dalību valstīm, jeb teiksim tā starp dalību valstīm, gan arī uz dažādiem reģioniem. Tas šobrīd ir pirmā pilāra kompetencē, bet neviens šeit nav runājis par to, kā praktiski šie maksājumi, nevis, teiksim, sadalot pa pilāriem, bet gan kā šie maksājumi nonāk pie ražotāja. Šobrīd eh, lauksaimniecības maksājumi tiek eh, sadalīti pēc tāda principa, ka to nesaprot pat es. Šobrīd mēs mēģinam to pārskatīt, jo ir dažādi eksporta maksājumi un ir tāds atbalsts, kas iet no dažādām tā saucamajām krāsu maksājumiem, ir oranža, zaļa un visādi citādi. Tātad, eh, piemēram, par graudiem. Uh, Zemniekam ir jāzina, ka apmēram 8% no 2006. Eh, gada eksporta, tātad 8% bija atbalsts, un eh, tas sasādīja tikai 10% no izmaksātajiem maksājumiem. Tātad eksporta atbalsts graudiem ir apmēram 61% mēs nevaram politiku šādā veidā veidot. Mums ir jābūt caurskatāmībai, un to ir pieminējuši jau vairāki runātāji. Tad jaunie izaicinājumi - bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, tīrs ūdens, klimats. Mums ir komisijai jāpieprasa cipari, statistika. Mēs nevaram runāt par tādu ražošanas modeli, kas eh, sagrauj ūdens tilpnes, kas iznīcina bioloģisko daudzveidību un gala beigās nāk par labu visiem. Tātad es vēlētos griezties pie komisijas un teikt parlamentu vārdā, mēs vēlamies strādāt, bet komisija mums ir jāpalīdz ar kaut ko konkrētu. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad mēs pārējām pie nākamā punkta pie otrās kārtas, un es dodu vārdu ar Lindo Kunjas kungam, kas ir bijušais Eiropas parlamenta deputāts, bet šobrīd viņš ir akadēmiskajās aprindās strādājošs, viņš runās par grūtībām, kas sagaida KLP un iespējamiem politiskajiem risinājumiem. Ar Lindo vārds tev. Eh, Paldies, priekšādātāja kungs. Es vēlētos uh, sveikt komitejas uh, locekļus un uh, visus draugus, ko es šeit šodien redzu. Es gribētu savu uzstāšanos sadalīt pie, piecos punktos. Tā ir ļoti bagātīga prezentācija. Es gribētu atbildēt uz dažiem tādiem ļoti būtiskiem jautājumiem. Pirmkārt, Eiropā ir vajadzīgs uh, ilgspējīgs lauksaimniecības sektors? Protams, ka atbildi ir jā. Mēs esam vienotās domās, ka lauksaimniecības ražošana un kopīgais tirgus pārtikas produktu drošība, tas viss ir nepieciešams. Turklāt vēl es vēl gribētu pieminēt divus būtiskus principiālus punktus, kas arī ir svarīgi lauksaimniecībai. Mēs veicam ieguldījumu ekonomikas izaugsmē notiektos reģionos, un to bieži vien aizmirst. Un, protams, kā notiek arī rūpēšanās par sociālo un ekonomisko kohēziju ar lauksaimniecības palīdzību. Tātad mēs esam vienotās domās, ka mums ir vajadzīga ilgspējīga lauksaimniecība. Otrakārt, kā Eiropa var rūpēties par to, lai būtu stiprs un ilgspējīgs lauksaimniecības sektors? Protams, ka vispirms mums ir eh, jārūpējas par konkurences politiku, ar cenu politiku, produktu dažādošanu un pievienotās vērtības radīšanu. Tas ir pirmais pīlārs ilgspējīgā lauksaimniecībā konkurences spēja, lauksaimniecības konkurences spēks, bet jautājums, vai ar to pietiek, vai ar to pietiek pasaulē, kurā visi konkurenti saskars ar vieniem tiem pašiem nosacījumiem, noteikumiem. Un uh, algas un uh, cenas nemaz tik ļoti nešķiras, bet tāda pasaule mums nav. Tad mums ir jāparaugās, vai lauksaimniecība ir ar labu statusu, labu pozīciju. Mums ir nepieciešami šī šāda sabiedriska politika, kas varētu nodrošināt to, ka pakalpojumi tiek sniegti tādi pakalpojumi, kurus tirgus pats par sevi nesniedz. Gribētu šeit eh, uzdot vēl vienu jautājumu. Kas ir tas pamats, uz kura mēs varētu veidot KLP un aizstāvēt to, kas izpildītu šādus principus un pamatprasības? Vai ir racionāls pamats, vai ir modelis politikai, kuru mēs vēlamies sasniegt? Tas nozīmē, ka mums ir jāatrod argumenti. Mums ir jāatrod struktūrāli argumenti KLP, lai pielāgotu Eiropas lauksaimniecību ekonomiskajai attiecībai, bet arī iekšējai attīstībai un uh, struktūru pielāgojumam. Tas ir svarīgi, lai mūsu lauksaimnieki saglabātu konkurences spēju. Protams, mums ir vajadzīga arī sabiedriskā politika, lai ražotu tādus produktus un pakalpojumus, kas ir būtiski sabiedrībai kopumā, kas būtu svarīgi sociālpolitiski. politiski bet kas bieži vien tirgū pat laban nesniedz pietiekamus ienākumus. Kā mēs varētu parūpēties par to, ka mūsu tirgus arī attiecībā uz to veidotos pozitīvi? Tas nozīmē, ka mums ir jānovērš noteikti tirgus deficīti. Tas ir arī arguments, kas eh, ir par labu sabiedrības politikai Eiropā. KLP vadošā politika, tā ir jābāsās arī šādiem argumentiem, jo citādi mēs neizmantosim iespēju veidot šeit pārmaiņas, un tad mums arī būs iespēja uzlabot nodarbinātības situāciju visā Eiropā. Un eh, mēs, ja mēs to visu nenodrošinām, tad cilvēki bēgs no laukiem. Ja mēs taupīsim naudu uz lauksaimniecību, uh, tad mēs skarsim ļoti daudzus faktorus līdz ar to, un tad varēs konstatēt, ka katrs cilvēks vienkārši vēlēsies aizbēgt no lauku teritorijām, un tas atkārtēs jaunas problēmas. Tas nozīmē, tas viss runā par labu tam, lai aizstāvētu KLP. Nākamais jautājums ir sekojošais. Vai ličinējā KLP atbilst gan Eiropas lauksaimniecības problēmām, gan sociālajām problēmām? Tur es varu dot godīgu atbildi. Daudzi cilvēki noteikti piekritīs, īstenībā nē. Tas neatbilst. Pašreizie KLP ir ļoti interesanti attīstījusies līdz šim. Tā nav bijusi nekāda mierīga attīstība. Tur bija lielas polemikas par šo KLP, bet mums ir jāatzīst, ka reforma process bija būtisks lai pielāgotos jaunajiem ekonomiskajiem izaicinājumiem un vides jaunajiem nosacījumiem, bet KLP droši vien uh, cieši tā kā no nelielas šizofrēnijas. Tas ir vienmēr kaut kā attīstās dīvaini, jo KLP pastāv politikā un KLP pastāv praksē un uz vietas. Un tas, ko mēs redzam uz lauka, uz vietas, attiecībā uz piemērošanu KLP piemērošanu ir kā uzņēmuma maksājums, piemaksa, tā ir kompensācijas loģika cenu samazinājumam. To visu mēs ieviesām pirms 18 gadiem. Un šī loģika tur mums esam saglabājuši likuma burtu, mēs esam maz kaut ko mainījuši. Mēs esam atraduši gan citu pamatojumu, kādēļ mēs tagad uh, maksājām kompensācijas lauksaimniekiem. Tas ir sava ziņa tiešām kompensācijas, vai joprojām, mēs joprojām tās turpinām maksāt, kādēļ šodienas KLP nesniedz atbildes uz esošajām problēmām. Tas ir viens no iemesliem. Tā kā tāda antikohēzijas politika. Es jau neesmu nekāds radikālis. Nav jau nepieciešams nu, kaut ko īpaši te pareģot, lai skaidri saskatīt, kāpēc situācija ir veidojusies tāda, kāda tagad tā ir. Tas arī viss ir aprakstīts dokumentos, kas pirms kāda laika ir pieņemti un ir tikuši publicēti. Bet vienmēr jau nepieturas pie tā, kas ir līkumā. Kohēzijas pamatprincipi netiek pilnībā piemēroti. Un gluži vienkārši mums ir vajadzīga tāda kopīga lauksaimniecības politika, kas uh, būtu pieskaņoti tiem argumentiem, kurus mēs izmantojam, lai aizstāvētu KLP. Tas nozīmē, ka mums prakse ir jāsaskaņo teoriju. Ceturtais punkts, kurus vēl arī gribēju pieminēt. Kādu KLP mums ir vajadzīga pēc 2013. gada? Tad, kad būs beidzies pašreizējais finanšu plāns. Tā īstenībā diskusijas būtība un centrālais jautājums. Sabiedriskais labums. Tas ir uh, vienīgais arguments, lai aizstāvētu KLP eksistenci un lai kopīgā labuma, sabiedriskā labuma eksistenci aizstāvētu. Tur ir runa par uh, labumu, par pakalpojumu, par kuriem var vienoties. Tur ir runa par lauksaimniecību. Tā ražo kaut ko, kas tiek pārdots tirgū. Bet tas jau nav vienīgais aspekts. Un mēs jau negribam arī lauku apvidu uztaisīt par muzeju. Ja mums būs KLP, kas balstīsies uz to, ka ražošanai sabiedriskā pakāpojuma labumu tiek maksāts, tas arī būs nepareizais variants, jo te jau nebūs impulss lauksaimniekiem. Tad viņi saņems naudu par to, ka viņi kopi lauku ap viņu, un tas būs mūžīgais muzejs. Tas jau arī nevar būt KLP vienīgā sastāvdaļa. Un ja mēs vēlamies KLP kas eh, būtu par stipru un ilgspējīgu attīstību, tad mums ir nepieciešami instrumenti, kas eh, atbild arī uz tiem jautājumiem, kas ir saistīti ar cenām un ienākumiem. Tagad cenas ļoti svārstās, ir krīzes situācija, un eh, tika pieminēti arī minimālie drošības tīkli. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešama tāda politika, uh, kur būtu, kur panāktu minimālos ienākumus, jo citādi lauksaimnieks kā uzņēmējs nemaz nevarēs attīstīt savu ražošanu. Diemžēl šo aspektu KLP mēs neesam atjaunojuši un reformējuši. Mums vienmēr tāda pieticīgāka intervences mehānismi, bet mums, mēs neesam izgudrojuši jaunus mehānismus un instrumentus. Mums ir nepieciešama politika, kas būtu arī sociāli īpaši spēcīga. Mums ir nepieciešama arī tādi instrumenti, kuri labotu tirgus deficītus. Es uz to jau atsaucos. Vēl viens punkts, vai drīzāk jautājums, kurus gribētu uzdot. Kādi svarīgākie punkti ir tie, kurus mums vajadzētu paturēt prātā KLP? Pirmkārt, kopīga lauksainicijas politika, kura piedāvātu līdzsvarotu instrumentu kopumu saskaņotus mērķus, tirgus deficīta korektūras, to jau es pieminēju, piekrītu arī vairākumam par eh, to, ka par tiešajiem maksājumiem mums vajadzētu domāt par tādu pamata līmeni, ar kuru mēs varētu sniegt garantijas. konkurences atšķirībām salīdzinājumā ar trešajām valstīm, lai lauksamnieki varētu tikt arī aizsargāti. Mums ir jāņem šī, mums jāmaksā arī šis cross compliance. Tas ir pirmais līmenis, un otrajā līmenī mums būtu šie sabiedriskie pakalpojumi vai labumi augstākā līmenī. Un gribētu uzdot tādu ļoti polemisku jautājumu, vai šiem maksājumiem ir jābūt vienādiem visiem lauksamniekiem Eiropā. Pagaidām tas ir ļoti atšķirīgi, to jūs visi zināt. Ideālais gadījums būtu tāds, ka patiešām visi saņemtu vienādi. Visi lauksamnieki saņemtu vienu to pašu, bet pastāv atšķirības starp valstīm. Dzīves standārts jau arī precīzi neatbilst katrā valstī, nav pilnīgi vienāds. Un uh, to mums arī kaut kādā veidā ir jāņem vērā. Protams, ka mums ir vajadzīga arī saskaņotība, bet nu nevar pieņemt, ka nākotnes KLP lauksamniekiem uztur spēkā šīs atšķirības, kur maksājums uz lauksaimnieku no valsts uz valsti ir varbūt ļoti atšķirīgs līdz pat koeficientam 20, faktoram 20. Tāda ir atšķirība. Vai viens pret septiņi, ja mēs tagad domājam par maksājumiem par hektāru. Godīgāks sadalījums ir obligāti nepieciešams, lai izlīdzinātu šos tirgus deficītus, lai tos vispār novērstu ja mēs nevarēsim īstenot šo lielāko vienādību, tad mums, eh, mēs nevarēsim aizsargāt kārtīgi mūsu lauksaimniecību, jo, ja tas neizdosies, tad visi argumenti par spēcīgāku lauksaimniecību vai par to, ka sabiedriski svarīgi pakalpojumi tiktu sniegti, tas viss paliks kā tukša skaņa. KLP aizsardzība Eiropas sabiedrībā ir ilglaicīgi nevarēs pastāvēt, ja mēs necīnīsimies par lielāku vienlīdzību starp lauksaimniekiem, jo šī nevienlīdzība, kādu mēs tagad to piedzīvojam, tas ir eh, saindēs visu vēstījumu Eiros pilsoņiem. Un eh, konkurentu bari, kuri eksistē Es tagad domāju budžetu. Tie, protams, varēs uzvarēt visas cīņas. Un tas bija tas, kas man bija svarīgi, ko es gribēju pateikt, kas ir, manuprāt, būtisks aspekts. Un es nedomāju, ka šie, šis jautājums par sabiedrisko labumu, sabiedriskiem pakāpojumiem ka tas būtu vienīgais arguments, lai atbalstītu lauksaimniecību. Protams, ir arī citi faktori, kas ir jāņem vērā, piemēram, sociālie elementi, finanšu solidaritāte, kopīga, kopīgs līdzfinansējums. Par to es arī gribētu pateikt dažus skaidrus vārdus. Varbūt tas nemaz nav tik svarīgi, vai kaut kas nāk un tiek finansēts no pirmā vai no otrā pīlāra KLP ja es maksāju, lai finansētu sabiedrisku pakalpojumu, tad man īstenībā ir vienalga, vai tas ir pirmais vai otrais pīlārs. Kas ir svarīgi, ir, kādu mērķi to es vēlos sasniegt. Atšķirības starp pirmo un otro pīlāru, manuprāt, tas ir vienalga pazudīs kaut kad. Un mēs droši vien runāsim par uh, lauka apvidus attīstību. Vienīgais vēstījums, kas var būt ar panākumiem aizstāvot KLP, ir, ka KLP ir jābūt uh, kopsakarā. Mums ir vajadzīga kopsakarīga KLP, un tad to varēs arī labi aizstāvēt. Paldies! Mulțumim domnului Cunia și continuăm au... Paldies eh, Cunias kungam. Tad turpināsim ar Lui Pascal Mae. kurš runās par tiešiem maksājumiem turpmākās KLP kontekstā, kā arī par to, kā jaunais modelis varētu, eh, atbalsta modelis varētu izskatīties. Lūdzu. Paldies priekšsēd. Es runāšu par jaunu atbalsta modeli. Jaunajā KLP sākot no 2013. gada es balstīšos uz pētījumiem, kas jau iepriekš ir publicētas, īstos nosaukšu. Tie ir atrodami šajā dokumentā, ko es izdalīju, lūdzu izdalīt. Ziņojums apvienībai Notre Europe, mūsu Eiropa, ko ziņojuma pētījumu uh, izstrādē galvenais autors bija Jean-Christophe Bureau, un mana, manas runas uh, saturs būs šāds, vispirms uh, daži ievadvārdi par KLP reformu panākto pēdējo gadu gaitā, bet arī panākumu robežām, tad daži vārdi par KLP ilgtermiņu perspektīvām, gribu īpaši runāt par tiešo maksājumu struktūru un runāšu arī par sabiedriskā uh, labuma uh, domu laukreģionos. Es uzskatu, un par to runāju savā ziņojumā, ka institūcijas ir nepieciešamas, lai risinātu cenu Uh, svārstību problēmu. Es esmu pār tādu drošības tīklu, bet ar zināmiem priekšnoteikumiem, kurus es te nevēršu plašāk izvērst. Jau sākumā tika teikts, ka ir svarīgi, lai mūsu rīcībā būtu attiecīgi instrumenti, ar ko atbalstīt uh, lauksaimnieku pozīciju tirgus apstākļos, jo tīri skaitliski viņi nav tik daudzi. Kopīga tirgus organizācija ar mums ir nepieciešama, bet mums ir vajadzīga arī daudz rūpīgāka konkurences politika, kas rastu līdzsvaru starp uh, tirgotāju oligopoliem un lauksaimnieku pārstāvjiem no otras puses un viņa asociācijām. Uh, Līdz šim reformas uh, pārveidoja atbalsta instrumentus uh, tādējādi ar mēķi līdzsvarot tirgus nelīdzsvaru, kur tāds pastāvēja, bet in, eh, lauksaimniecības intensitāti arī mēs mēlēja, mēlējāmies uh, samazināt, bet tas, uh, varētu teikt, īsti nav izdevies. Uh, un bija runa arī par to, kā sadalīt šo atbalstu atsevišķiem lauksemniekiem. Bija skaidrs, ka uh, lauksemniecības lielums bija uh, ļoti noteicošs kritērijs. Tā rezultātā vīdes kvalitātes jautājums un lauku reģionu kvalitātes attīstība ir problēmas, kas nav īsti tikušas risināts, vismaz nepiemērotā veidā labums, ko reformas deva videi, ir apšaubāms. Un tālākie plāni lauka reģiona attīstībai, kā arī to ietekmu uz nodarbinātie bija ļoti atšķirīgi. Īpaši nelabīgajos reģionos ir atsevišķi pasākumu spērti. Veselības pārbauda tā saukt tā devētā ir novedus pie uh, pasākumiem, lēmiem, kas uh, mūs nozar padara ilgspējīgāk, bet tikai tā e, maziem solīšiem. Tiešo maksājumu loģika ir tāda, ka e, tie pienākas katram, taču, manuprāt, šeit ir pa daudz šis tiesību princips Eh, un pa daudz šī saikne ar eh, pārvaldes sistēmu, eh, kas ir tāda drīzāk pagātnes sistēma. Bet uh, trūkst materiālu stimulu lauksemniekiem, kas būtu nepieciešama arvien vairāk novērotāji atzīst, ka par daudz tiek maksātas kompensācijas par iespējamiem zaudējumiem. Turklāt lauksaimnieciskā darbība kļūst arvien mazāk atraktīva, vidas jomā par maz tiek darīts, un līdz ar to jaunie mērķi tikai daļai ir, daļai ir sasniedzami. Mēs arī konstatējam, ka krustapbilstības efektivitāte ir tikai daļēji. Tie pasākumi ir interpretēti kā negatīvs spiediens, un tas grauj mūsu vērtības un noved pie lauksaimniecības, kas neatbilst uh, mūsdienu modernām prasībām. Uh, Patiesībā mēs varam konstatēt, ka eiropeiskiem problēmām mēs neesam raduši eiropeisks risinājums, un tas ir ļoti žēl. Tad par līdzfinansējumu ierobežošanu otrā pīlāra ietveros. Tā neatļauj dalību valstīm uzņemties par pietiekošu atbildības līmeni. Ir pārāk liels atšķirības no dalībvalsts uz dalībvalstu, un tas rada spriedzi. Mēs piedzīvojam nevienlīdzības situāciju, kas negatīvi ietekmē procesus un arī reformu centienus. Izlīdzinājumu maksājumu apvienotai karalistē, manuprāt, vairs nav pamatot, un tā saucamā uh, Finansiālā solidaritāte arī nav risinājums, bet drīzāk problēma kopīgā lauksemcības politikai. Tāpēc mums ir vajadzīga jauna koncepcija, ir jāizdara jauns sākums. Romas līgums, protams, ir jāpārskata un jāpielāgo. Un arī padomu to jau ir atzinusi. Neskatoties uz patreizējo krīzi, tiešā atbalsta maksājuma, manuprāt, nav piemērots instruments, lai izlīdzinātu vai kompensētu ienākumu iztrūkumu. Tā saucamā drošā apgāde ir princips, ko var aizstāvēt, bet tiešie maksājumi nav vislabākais līdzeklis tā saglabāšanai un atbalstīšanai. Mums ir vajadzīgi citi mehānismi. Uh, Mēs, eh, mums nedrīkstētu pārāk pārvērtēt tiešo maksājumu eh, īstermiņa eh, labumu. Ir jādomā pār sabiedrisko labumu vispirmām kārtām. Tirgus svārstības ir pārāk liels un tādēļ uh, ir eh, tiešie maksājumi ir jāpadara par atraktīvu instrumentu. Lauksaimniecībai ir jāpilda sabiedriskā labuma mērķi, sociāli mērķi, un tādējādi subsidiaritāte arī dzen ir jāpaplašina gan principiāli, gan finansējot pasākums KLP kontekstā. jauno maksājumu principiem vajadzētu būt diferencēšanai un atbalsta mērķiecīgumam, samērīgumam un efektivitātei. Ekoloģiskai lauksaimniecībai ir jākļūst attraktīvākai, tā ir jātiek vairāk atbalstītāji, bet šodien mēs drīzāk pretēju redzam, un tad vienkāršība un stabilitāte mums jāmēģina, cik nu iespējams administratīvās izmaksas samazināt. Tad brīva līguma slēgšanas iespēja un pienākums sniegt pakalpojumu, nevis vienkārši veikt maksājums ne par ko. Un tad arī ir jābūt atskaitas principam sabiedriskiem naudai ir arī jāpild sabiedriska labu mērķi, un tas ir jākontrolē pastāvīgi. Pēdējais punkts - dalībvalsts finansiālā atbildība. Divi lieli izaicinājumi, kurus es kopsavilkumā redzu - labāka saikne starp tiešiem maksājumiem un sabiedriskā labuma um, interesēm lauka reģionos, un tad ir arī jārod saikne ar nacionālajām interesēm lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas līmenī priekšlikuma paredz līgumisku maksājumu trīs etapos. Pamatmaksājums, kas ir domāts tradicionālajai lauksaimniecībai, tā varbūt devējumos normālos reģionos. Tas ir platība vairākums tad, vajadzētu būt maksājumam, kas ir saistīts ar zināmām prasībām, tātad samazināt tiešie maksājumi zināmos apstākļos, caurskatāms sistēma atbalstu maksājumiem ir jābūt ļoti mētiecīgiem, un tie var arī būt laika ziņā ilgstošāki. Ir svarīgi tāda sabiedrisko labumu, kā piemēram eh, sūta daudzveidība lauka reģionos ņemt vērā, un šeit ir jāatšķir starp dalību valstīm. Situācija tomēr atšķiras starp dalību valstīm. Mums jādomā par diferenciāciju, kas gan nedrīkst ilgtermiņā no arī graut viengabalainību. Un tad mm, Uh, atbalsts lauka reģioniem, kas ir nelabvēlīgi, kuri kaut kādā veidā ir nelabvēlīgi apstākļi, kas līdz ar to nevar konkurēt, bet kas tomēr ir ļoti būtiski uh, lauksaimniecības tīklam, tā sakot, kopumā. Un šeit ir jāņem vērā lo, ganāmpulku apjomi uh, un citi aspekti, lai lauksaimniecības uh, masu produkcijas šo tendenci mazināt. Es at, uzsveršu, ka uh, atbalsts nelabvēlīgiem reģioniem ir ļoti rūpīgi jāpārskata, jo lauksaimniecībai šeit ir būtiska nozīme lokālajā tautsaimniecībā, un to mēs nerīkstam aizmirst. Tad trešais etaps maksājumu par ekoloģisko lauksaimniecību, par to, lai e, lauksaimniecība pildītu arī arvien vairāk vides funkcijas. Tam visam ir jābūt saistītam ar pamat prasībām. Šādi maksājumi atbilstu kredītu punktu tādai skālai, kas lauka reģionam tiek sastādīti, un šie tā saucamie zaļie maksājumi, tad tiktu izmaksāt lauku reģioniem, kuru, kuri ir īpaši sensitīvi no vidas viedokļa raugoties, vai kas dod īpaši augstu pievienoto vērtību. Šie maksājumi arī citos reģionos varētu palīdzēt lauks, mazināt lauksaimniecības, tā sakot, ekoloģisko pēdas nospiedumu. Tādējādi mēs varētu atbalstīt ekoloģisko lauksaimniecību iepretīm neilgtspējīgai lauksaimniecībai. un it īpaši tas būtu darāms sensitīvajos reģionos. Mūsu prāt šie maksājumi ir arī jāveic individuāli, atbalstot konkrētas personas, tātad tās nav pārnesams tiesības, tādējādi mēs veicinātu finansiālā atbildību, finansiālās solidaritātes vietā, kas noved pie perversām sakām. Visiem līgumiskiem maksājumiem būtu jāfinansē no nacionālajiem budžetiem, tādējādi panākot to, ka no vienas puses saldo būtu līdzsvaroti, un otras puses bilants tātad līdzsvarots, un otras puses, ka dalībvalstis tiktu stimulētas gūt neto labumu. Šīs institucionālās izmaiņas noteikti palīdzēs vismaz daļēji eh, mainīt Brīseles lauksaimniecības ministru izturēšanos. Kāda ir mans secinājuma? Varbūt šie priešlikumi diezgan radikāli izklausās, personiski līgumi. Tā tālāk tie ir daļai arī ad hoc pasākumi, kas nevar aizstāt vidas vai reģionālo politiku, arī ne lauka reģionu atbalstu politiku. Šiem pasākumiem ir jābūt saskaņotiem ļoti rūpīgi, tie nedrīkst radīt pārāk liels administratīvās izmaksas. taču tie neobligāti atbilst samērīguma vai efektivitātes principiem, un tomēr mums ir jādod šajā virzienā, lai panāktu, zinām, diferenciāciju, ieskaitot arī pamatmaksājumus un ņemot vērā atšķirības starp dalību valstīm. Mēs saglabājam, zinām, pārnacionalitāti eh, elementu, jo ja runājam par sugu daudzveidību un klimata izmaiņām, ir, tās ir globālas problēmas. Bet tajā pat laikā arī tās dod lokālajā līmenī sabiedrisku labumu. Tādēļ arī e, dažādiem līmeņiem visiem ir jādod iespēja pieņa, piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā. Es uzskatu, ka nodokļu federālisms neobligāti palīdzēs samazināt lēmumu skaitu ES līmenī un lokāliem līmenim piešķirt lielāku nozīmi. Ir ES līmenī lēmumu, lai aizsargātu sabiedrisko labumu, nu, piemēram, salūdens resursu aizsardzība vai ētiski aspekti, kā, piemēram, auga aizsardzība, bet es domāju, ka Eiropas pilsonis tikai priecātos par kaut ko tādu. Nevienmēr ir tik vienkārši, kā mēs visi iedomājamies. Gal galā es gribētu vēlreiz pasakīt, ka mums, manuprāt, ir vajadzīga kopīga lauksaimniecības politika, bet daudz mazāk ņemot vērā nacionālajās intereses. Eiropai ir vajadzīga lauksaimnieka ne tikai pārtiks ražošanai, bet arī lauku reģionu vides saglabāšanai, Eiropas mantojuma saglabāšanai, kopīgi pasākumi var palīdzēt mums kopienas lauksaimniekus aizsargāt, gādāt par viņu labklājību, bet šie lauksaimnieki nevar tieši atsaukties uz privāto izmantotāju balss. Tādēļ Eiropas parlamentam ir svarīga balss, veicinot tādu lauksaimniecības politiku, kas nāk par labu lauksaimniekiem, bet arī citiem spēlētājiem lauka reģionos un Eiropai kopumā. Tā vispār runājot, paldies priekšsēžkungs, paldies Maikungam. Tagad dosim vārdu Gal galā otrā paneļa beigās Andžejam Kovalskim. Viņš ir no Vāršavas ekonomikas augstskolas. Viņš eh, ir šajā skolā lauksaimniecības un pārtiks ekonomikas institūta direktors. Viņš mums izklāstīs, kādēļ kopīgā lauksaimniecības politika arī turpmāk ir jābūt eiropeiskai. Lūdzu, profesor Kovaļski. Okay. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowne panie. Paldies, priekšsādātāja kungs. Paldies, ka jūs man šodien uzaicinājāt runāt. Paldies, ka mums ir iespēja šodien runāt šajās debatēs. Es esmu pēdējais runātājs pēc eh, tik ievērojamiem akadēmiķiem, un man ir tāda sajūta, ka viss jau ir ticis pateikts. Līdz ar to man ir maz kas palicis, ko piebilst. Priekšstādātāja kungs. Man tomēr liekas, ka nebūtu slikti, ja es sāktu ar anekdotu un kaut ko personīgu. Un e, es vēlētos pastāstīt, ka strādājot pie lauka attīstības politikas, tad ekonomisti un lauka attīstības eksperti bieži vien man jautā, kur dabūt naudu lauku rajoniem. Un e, kad es e, pārsteigt uz viņiem skatos, tad viņi man saka, ka patiesībā ir tikai trīs veidi, kā iegūst naudu. Kā iegūt naudu? Visātrākais ir spēlēt azartspēles. Otrais Eh, pārdodot, eh, pārdodot eh, seksuālus pakalpojumus, tad jūs iegūstiet baudu. Un trešais veids, tā ir lauksaimniecība, bet ar to jūs pilnīgi noteikti zaudēsiet naudu. Dāmas un kungi, šodienas debats šeit jau pierādīja, ka mēs nevaram attaisnot šādu domāšanu, ka lauksaimniecība ir tīra naudas zaudēšana. Un savā runā es vēlētos vairāk pakavēties pie tā, kāpēc lauksaimniecības politikai Eiropā ir jābūt kopīgai. Ceru, ka varēšu atbildēt uz pāris jautājumiem un ka man izdosies arī pierādīt, kāpēc šī trešā, šis trešais teikums manā anekdotē nav pareizs. Par pirmajiem diviem neizteikšos. Protams, ka bieži vien viedokļa atšķirība sāks un beidzas ar to, ka lauksaimniecības politika tika atrunāta jau Romas līgumā. Proti, kopš 50. gadiem mums vairs netika kopīgi definēta lauksaimniecības politika, un varbūt Eiropai ir pienācis laiks parunāt par to, kāda ir kopīgā lauksaimniecības politika. Un uh, laba bāze būtu uh, balstīties uz definīciju, kuru es atradu vienā franču mācību grāmatā. Proti, definīcija ir sekojoša. Lauksaimniecības politika balstās uz institucionālo sadarbību, un e, institucionālā sadarbība nodrošina finansējumu lauksaimniecības instrumentiem. Uh, lauksaimniecības eh, teritorijām ir jāizveido adekvātas attīstības politikas, kuras atbilst gan dalību valstu mērķiem, gan finansējumam. Tomēr mēs nedrīkstam likt uz spēles tirzniecību ar trešajām valstīm. Tā ir kopīgā lauksaimniecības politikas definīcija. Raugoties uz tās evolūciju gadu desmit gaitā, tad viss ir daudz vai maz viensprāts par to, ka laika gaitā kopīguma aspekts ir drusku zaudēts. Protekcionisms ir sajaukts kopā ar atbalstu, un Pasaules tirniecības organizācija un citas starptautiskās organizācijas to stipri kritizē. Uh, Protams, pēc Eiropas Savienības paplašināšanās kopīgā lauksaimniecības politika ir mainījusies un ir mainījušās arī tās funkcijas, ir mainījušās dalību valstu intereses un, protams, ir pieaudzis otrā pilāra svars kopīgajā lauksaimniecības politikā un līdzfinansējums svars. Kopīgā lauksaimniecības politika sāka druk, slēpt arī tāpēc, ka ir vesela virkne eksperti, kur uzskata, ka kopīgo lauksaimniecības politiku vajag nacionalizēt. Ir tādas dalību valsts, kuras tā uzskata, tāpēc, ka lauksaimniecība Eiropas Savienībā ir tik ļoti dažāda, to nosaka gan geogrāfiskie apstākļi, gan dalību valstu vēsturiskā attīstība, kultūra un tā tālāk. Līdz ar to šie cilvēki uzskata, ka ir nepieciešama konkrēta konkrēti piemērošanās pasākumi un kopīgā lauksaimniecības politika to nesniedz. Taču pēc manām domām Eiropas Savienības lauksaimniecības dažādība novedīs pie tā, ka ja mums ir kopīga politika un kopīgi mērķi, tad tas nodrošinās Eiropas lauksaimniecības kā tādas lielāku konkurētspēju. viens no piemēriem nacionalizācijas atbalstītāju argumentos ir izmaksas. Tātad viņi apgalvo, ka nacionalizācija lauksaimniecībā, nacionaliz, kopīgās lauksaimniecības politikas na, nacionalizācija samazinās izmaksas. Salīdzinot lauksaimniecību ar, piemēram, Japānā, Šveicē un Norvēģijā notiekošo, uh, tad tajās valstīs ir redzams, ka lauksaimniecībai atvēlētais finansējums ir daudz augstāks nekā Eiropas Savienībā. Un daudz uzskata, ka Eiropas Savienības ietvaros notiekošā KLP nacionalizācija novedīs pie atbalsta summu palielināšanās un nevis samazināšanās. Līdz ar to es nedomāju, ka renacionalizācija lauksaimniecības kopīgā lauksaimniecības politikā ir sava veida panacēja. Drīzāk pat otrādi. Ņemot vērā to, ka Amerikas Savienotās valstis un citi lielie spēlētāji nepiemēro tādu politiku, kāpēc tā būtu jādara mums? Cits arguments, kas tiek bieži izmantots debatēs par KLP, bija tāds, ka 2007. gadā 12 valstīs izmaksas pārsniedza ražošanas ieņēmums tirgus cenu līmenī. Kaut arī e, mums bija kopīgās lauksaimniecības politikas fondi pieejami, šīs izmaksas pārsniedza ieņēmumus. Un e, iespējams, ka šo valstu skaits palielināsies tuvākajos gados. Paredzēt to ir grūti. Protams, kopīgās lauksaimniecības politikas saglabāšana Eiropā nekādā gadījumā nenozīmē to, ka politika nemainīsies. Tieši otrādi, tai ir jāmainās. Mēs piedzīvojam jaunas izaicinājumus pasaulē, un es varētu šeit minēt dažus no tiem. Proti ir vairāki momenti, kuriem nepieciešama tālāka harmonizācija gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī. Vispirms mums ir jāsaglabā lauksaimniecības ražošanas līmenis un apjomi, jo tikai tā mums izdrosies, izdru, izdosies nodrošināt Eiropas iedzīvotājs ar pārtiku. Bet e, varbūt, ka tādā veidā mēs varam palielināt eksportu. Tādējādi KLP nodrošina arī vienotā tirgus eksistenci un konkurētspēju. Un, eh, manuprāt, ir viena joma, kuras potenciāls netiek pilnībā izmantots, un tā ir tirgus pārvaldība, un mēģināt samazināt milzīgās cenu svārstības lauksaimniecības sektorā. Tam ir pieejami vairāki instrumenti. Es uzskatu, ka šobrīd lauksaimniecības politika ir izstiepta līdz plīšanas robežām. Vēl bez tam ir jārunā arī par to veidu, kādā veidā tiek piemēroti KLP nosacījumi un kā tas sasaucās ar citām Eiropas Savienības politikas jomām. Atcerēsimies, ka pasauli dzīvo jaunu izaicinājumu gaismā. Dažkārt mēs to aizmirstam. Bieži vien mēs eh, runājam tikai par izaicinājumiem, bet neaizmirsīsim, ka pēdējos gados ir parādījušās prasības pēc pavisam jaunu tipu produktiem, bet, eh, piemēram, Ķīna, kas arvien vairāk pieaug savā spēkā, lauksaimniecības produktu tirgu spēlē arvien nopietnāk, bet tas nav vienīgais tāda veida piemērs. Mums vajadzētu atcerēties, ka pasaulē strauji izplatās jaunās tehnoloģijas, Šobrīd runa iet par tā saucamajiem viedajiem pārtiks produktiem, un kopīgā lauksaimniecības politika tai ir jāatbilst šiem jaunajiem izaicinājumiem, jo pasauli apkārt mums tā jau dzīvo. Vēlētos vēl piebilst, ka KLP ir jābūt elastīgākai un adekvāti jārēģē arī uz ekoloģiskajiem izaicinājumiem. Tās būs problēmas, ar kurām mēs saskarsimies nākotnē, un esmu pārliecināta, ka pat visbagātākās Eiropas Savienības dalību valstis vienas galā netiktu. Mums ir nepieciešams KLP. Viss manis iepriekš teiktais vedin uz to, ka KLP ir jābūt jaunai. Es, kā pārstāvis no jaunās dalību valsts, vēlētos pateikt pāris vārdus par to, ko nozīmē kopīgs no jaunās dalību valsts skatījuma. Šeit es vēlētos galvenokārt eh, paskatīties arī uz vecajām dalību valstīm, jo tajās ļoti daudz tiek runāts par to, ka lauksaimniecības modernizācija un pārstruktūrēšana izmaksā dārgi. Vecās valsts to zina. Visi zina, cik svarīgi un cik grūti ir pārstruktūrēt lauksaimniecību un vispār jebkuru tautsaimniecības nozari tādās dalību valstīs, kurās IKP ir stipri zem vidējā Eiropas Savienībā. Šeit mēs runājam par sava veida iekšējo konkurenci Eiropas Savienībā. Lisabonas līgums ir stājies spēkā un bieži vien to izmanto par argumentu politiskās diskusijās. Ir pienācis laiks beigt runāt par lauksaimniecības pārstruktūrēšanu, mums ir vairāk jāiegulda jaunajās tehnoloģijās. Man nav laika dziļāk šo domu attīstīt, atcerēsimies tikai to, ka mums ir jāņem vērā arī kopienas aspekts. To ir ietekmējusi patreizējā finansu krīze. Jā, taisnība, Polija tā īpaši smagi nav, nav skārus, un tomēr citas jaunās dalību valsts tā ir piemeklējusi dikti smagi. Tās ir nospiestas uz ceļiem. To IKP ir samazinājies par daudziem procentpunktiem. Līdz ar to, kā rīkoties šādā situācijā, ko darīt ar KLP, kā izkļūt no krīzes Ja lauksaimniecībai nepietiek finansējumi, tad mums ir arī mazākas iespējas finansēt citas jomas. Tiekoties ar zemniekiem, mēs runājam par daudziem no šiem jautājumiem, un eh, viņi apgalvo, ka viņu produktu iepirkuma cena ir samazinājies pat, samazinājusies pat uz pusi. Šobrīd vairāk kā viena trešdaļa no Eiropas Savienības budžeta aiziet lauksaimniecībai. Taču bieži mēs aizmirstam, ka jaunās dalību malst, da, pret jaunajām dalību valstīm attieksme ir izveidojusies tāda, ka tās jau neko nedara, nekādas īpašās reformas tur nepiet, nenotiek. Taču mēs bieži aizmirstam to, ka Polija iestājās Eiropas Savienībā ar apmēram 2000% inflāciju. Šobrīd mēs dikti bažāmies, ja inflācija jau tuvojās 4%. Jums nav jābūt ekonomikas ģēnijam, lai saprastu, kādas ir sociālās izmaksas šīm svārstībām. Mums vienkārši ir jāpieņem, ka nelielas izmaiņas lauksaimniecībā jau ietekmē sociālo politiku. Pavisam to, Par šiem jautājumiem mēs runājam ārkārtīgi īsi. Es mēģinu vienkārši nākt klajā ar argumentiem un savu skatījumu. Mēģinu jūs arī pārliecināt par to, ka Eiropas Savienības lauksaimniecības politikai ir jābūt kopīgai. Paldies! Mulțumim mult! Uh, Paldies uh, profesoram Kavaiska kungam Paldies par šo izklāstu. Tagad mums no pārstāju puses uh, uzklausīšana ir beigta. Mēs esam turpināt debatas klāsas kundze, lūdzu, paldies. Priekšēdētāji, cerams, dāmas un kungi, mēs uh, uzklausījām ļoti interesantu izklāstījumu gan no prakses puses, gan no zinātnes puses. Arlindo Kuņas kungs to ļoti labi noformulēja. Viņš teica, mums ir jārada tādi produkti, kas sabiedrībai nepieciešami, un esmu pārliecināta, ka mums ir šādi produkti. Jo lauksaimniecība ražo veselīgus produktus pēc normām, ko ir izvirsies Eiropas Savienība. Mēs ražojam ne tikai uh, pārtikas produktus, bet arī lauku apvidu, un sabiedrībai ir uh, par to uh, jāpateicas un tas jāatzīst. Un tas varbūt izklausās vienkārši, bet eh, saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvām šeit var runāt par eh, īpašu kvalitātes pazīmi, bet mēs zinām, ka tas viss nemaz nav tik vienkārši. Pašā sākumā tika teikts, ka klimata pārmaiņu ietekme uz lauksnēsniecību arī ir jāsaskata. Uh, bet mēs arī citās diskusijās eh, redzam un saskatām, kā ja mēs skatāmies no cita horizonta, tad uh, arī tik pieminēta lauksaimniecība, tā vienmēr tiek iesaistīta. Gribu atgādināt, ka mēs uzklausot jauno komisiju šeit Eiropas parlamentā, vidas komitejā, komisārē Hedegardē uzdevām jautājumu, un viņi vairāk kārt pasvītroja, ka lauksamīsai jādod iegūdījums klimata aizsardzībā. Viņa norādīja uz īpašu dāņu iniciatīvu un teica, ka klimata perspektīvas ir sistemātiskā veidā jāiekļauj lauksamniecības politikā. Komisāra Hedgārda teica, ka viņa vēlas arī zaļāku lauksamniecību. Es tagad citēju, un es to vērtēju neitrāli. Uh, Bet es domāju, ka šajā diskusijā to vajadzētu ņemt vērā un būtu interesanti, lai tie eksperti, kas šodien šeit ieradušies, lai viņi arī to pārdomātu, vai ir tādi pieejas punkti, kurus šeit varētu tiešām izmantot, un varbūt vajadzētu vēl padziļināt, izpētīt, kā izskatās uh, situācija praksē, vai ir uh, pareizi saprēķina metodas, kāda ir uh, oglekļa bilance. Tādēļ ir šis jautājums, uh, mums vajadzētu visus aprēķinos to ņemt vērā, un ja būs iespēja, tad kopā ar ekspertiem par to padiskutēt, tad es par to būtu arī pateicīgi. Paldies! Vă mulțumesc. Înainte să... Paldies. Es gribētu turpināt ar runātāju sarakstu gribētu visus kolēģus, kas vēlas izteikties, lūdzu runājiet patiešām īsi, maksimāli divas minūtes, jo runātājs sāks ir ārkārtīgi garš. Maginis kundze, lūdzu. Thank you. I... Paldies. Priekšsēdes. Ceru, ka tas, ko jūs sacījāt, nebija tikai man domāts. Centīšos īsti izteikties. Man šķiet, uh, ievērības cienīgi, ka ņemot vērā komisijas sacīto par totālo eh, zemnieku ienākumus eh, sabrakumu 2009. gadā. Tas bija īpaši dramatisks. Eh, tad, tad šī komiteja to ļoti labi apzinās šo ienākumu iztrūkumu, kas radies lauksemniekiem, un no tā izriet divi punkti, varbūt mēs jau te esam pilgi debatējuši un mazliet noguruši, bet kādam šajā komitejā ir jānovirzās no pieņemtās normas, ka lauksaimniecības budžets ir apdraudēts un ka mums būtu jāpieņem samazinājums. Mums nevajadzētu pieņemt tā samazinājumu, ņemot vērā eh, eh, realitāti, kas ir eh, lauksaimnieki ienākums saraksts, mums būtu drīzāk jāpalielina lauksaimniecības budžets nepadosimies priekšlaicīgi un e, pārstāsim atvainoties par kopīgo lauksaimniecības politiku, pārstāsim uh, uh, piekāpties tiem, kas saka, ka mums ir jāpārliecina uh, iedzīvotāji par mūsu budžetu. Nē, iedzīvotāji mūs atbalsta, viņi saprot lauksaimniecības nozīmi un par, viņi saprot, ka uh, arī nodokļiem ir jā, uh, ar viņu nodokļiem tiek atbalstīta šī uh, mūsu lauksaimniecība. Tā tad nebūsim tik bikli. Uh, mums ir jābūt stingrākam mugurkaulam aizstāvot lauksaimnieks un pārtikas eh, ražotājus šajās reformās. Vakardien es par šo sabiedriskā labuma tēmu eh, runāju. Es nevaru pieņemt to, ka mēs lauksaimniekiem prasam darīt vairāk eh, par mazāk samaksas. Es neesmu pārliecināta, vai es varu pilnīgi piekrist tam, ka mēs nevaram saglabāt vēsturisko sistēmu. Jā, ir jābūt zināmām izmaiņām, bet komisijai mums laikam vajadzētu paskaidrot, uh, un varbūt arī dalību valstīm, kas ir noticis ar ražošanu tajās valstīs, kur mums ir vēsturiskā sistēma. Manā valstī mēs esam saglabājuši ražošanu. Vismaz tā tad neskriesim par ātru uz priekšu, e, neizdarot pamatīgi analīzi. Un varbūt tāpēc, ka ir tik vēl, e, vakars jau, man tas jāsaka ļoti skaidri un tieši. Un gal galā es daudz dzirdēju, kas sacīja, kas eh, vēls eh, nosaukumu izmainīt, bet eh, koncepts bija tāds, tātad, ka mēs šo kādru man saglabāt dažgribēju lauksaimniecību svītrot no KLP nosaukumu pretosmies tam. Uh, E, tātad neaizmirsīsim par lauksaimniecību un lauksaimnieku interesēm šajā politikā. Vakardien e, vidas komiteja e, vadītājs teica, ka viņš vēlēt redzēt, vēlēties redzēt vienkāršotu platību maksājumu sistēmu. Būsim ļoti piesardzīgi to kolēģi, vai mēs, kas, kas gūs labumu no tā, jā. Ja Tātad eh, varbūt eh, arī lauksaimnieki, bet būsim neatlaidīgi un nepiekābīgi attiecībā uz budžetu kopumā. Kalinovska kungam tagad vārds. Mūsu diskusija ir par kaut ko vairāk nekā par KLP nākotni. Tā ir par Eiropas kultūras modeļu nākotni. Runājot par nākotni, mēs nevaram nerunātu par 2020. gada stratēģiju, kas ietekmēs arī prioritātes 2004. gada līdz 2019. un mums ir jārunā par šī stratēģija un tās mērķiem. Tātad te tiek noteikts prioritāts eh, no 2014 līdz 2020 gadam. Un priešlikumi ir tādi, ka finansējums lauksaimniecībai jāsamizina un ka līdz 2020. gadam lauksaimniecībai būtu jābūt tādai rūpnieciskai. Ja tā, tad tūkstošiem lauksaimnieku zaudēs darbu. Taču mērķis bija cīnīties pret E, bezdarbu. Un kā gal galā sasniegt vidas mēķus e, ar šo stratēģiju, ja finansējums tiek samazināts dāmas un kungi šķiet, ka daži vēlas e, pavirzīties prom no Eiropeiska lauksaimniecības modeļa. Tas ir tieši šis modelis, kas garantē mūsu rūpes par vidi, par sociālo, par kultūru, uh, Tas viss ir, pa visu to mēs varam pateikties KLP, dāmas un kungi. Man nav daudz laika, trīs punkti vēl. KLP leģitimitāte. Es saprotu, ka par sabiedriskā labumu šīs runas tas ir mēģinājums rast labāku pamatojumu kopienas finansējums kā, eh, finansējumam KLP. Taču šī formulas pieņemšana būtu KLP beigas es nevaru piekrist argumentam, ka maksājumu apjomam dažādās valstīs vajadzētu būt atšķirīgam. Ražošanas izmaksas Eiropas Savienībā ir salīdzinoši, tādēļ atcerēsimies kopīgo noteikumu par koptirgu par eh, vienlīdzīgi konkrētas apstākļu, un tas ir jāpiemēro arī uz KLP. Paldies! Garsijā. Paldies! Garsijas kundze vārds. Presidente. Sorry. Oh, sorry. sorry. Me. Ah. Are cuvântul doamna Erans Garcia. Sí. Garcijas kundzei vārds. Paldies. Quiera suscribir una por una. Es vēlētos piekrist kolēģiem Maginis kundzei Tas bija tiešām lieliski. Un turklāt vēl es eh, gribētu kopā ar jums pārdomāt eh, par KLP. Tā mums dod eh, produktus, kam ir ļoti augsta kvalitāte. Ražošanas veids ir pilnībā atbilst vidas nosacījumiem. Varbūt citas valstis to varētu sasniegt. Uh, mūsu lauksaimnieki tad ražo augsts kvalitātes produktus. Bet jāuzdod jautājums, kāds no tā mums labums, ja Eiropas Savienības politiskā stratēģija galu galā beidzas ar to iznīcināt šo KLP, kas sniegus tik labus rezultātus. Vienmēr, kad ir runa par KLP nākotni, mūsu uzklausīšanās laikā eh, šeit uh, Un jūs tad jautājums, vai tad jāmainās 27 valstu politikai? Komisijā un padomē ir jānorāda, ka viņam strateģiski ir jābalstās uz šo sektoru, jo pārtiks produktu ražošana iedzīvotājiem ir uh, ļoti principāls jautājums. Mums ir uh, jārūpējas par to, ka mums vajadzētu saprātīgas cenas un vajadzētu ietekmēt to visu tā, ka tiktu ievērotas starptautiskās darba organizācijas minimālās normas, kā arī vides noteikumi. Uh, jo mēs izvirzam augstus nosacījumus paši sev, un mums ir nepieciešams arī pietiekams Eiropas Savienības budžets KLP, kas arī turpmāk paliks kopīga politika, tāpat kā līdz šim. Paldies! Turpināsim ar Jāka kungu. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka Zanulēter kungs pateica ļoti labu teikumu, proti par KLP ir labāka nekā tās slava. Un es domāju, ka mēs eh, uzklausīšanā dzirdējām ļoti daudz kopīga. Mēs atzīstam kopīgu lauksaimniecības politiku un eh, to, ka ir jānodrošina iedzīvotāji Eiropas Savienībā ar augstas produktus, augstas kvalitātes produktiem, mums mēs gribam labu vidi, eh, cenu stabilizācijas sistēmu. Varbūt negluži vienoti mēs bijām par pirmo un otro pīlāru un par līdzfinansējumu. Es domāju, ka mums ar šo kopību, ko mēs šodien konstatējām, tad mums vajadzētu doties cīņā ar budžetu. Un Makinis kundze pareizi jau teica, manuprāt, tā daturība būtu nepareizais piegājiens. Mums ir kopīga lauksnes politika, la, lauksēmnieki Eiropas Savienībā paveic ļoti daudz un ļoti daudz laba un saprātīga. Mums vajadzētu būt drosmīgiem budžeta sarunās teikt, ja mēs gribam saglabāt šo uh, ražošanu tādā veidā un KLP ar panākumiem, tad mums ir tiešām vajadzīgi finanšu līdzekļi atbilstoši. Kā problēma? Paskaidrojamība un birokrātiskais sloks, tas arī ir jāņem vērā nākotnē. Paldies! Mulțumesc și... Paldies! Tagad eh, Bēgas kungs lūdzu. Paldies priekšētātāji! uzklausīšanu es klausīšu ļoti uzmanīgu, kā budžeta komitejas uh, uh, referents par vairāk gadu budžeta plānojumu. Šajā diskusijā galvenokārt runa ir par to, kā vienoties par mērķiem, par saturu un pēc tam arī par instrumentiem. Bet uh, rezultāti ir svarīgi nekā instrumenti. Uh, to es gribētu īpaši uzsvērt diskusijā par cross compliance. Es domāju, ka tiešām bija daudz kā kopība, kopīga, bet e, ir jāstrādā pie atšķirīgā, lai mēs panāktu kopīgu parlamenta pozīciju. Bet tā bija ļoti skaidra un laba reakcija uz to, ko mēs novembrī, tā saucamajā darba dokumentā non-pēpā, no komisijas saņēmām. Šis non-pēpā bija gan uh, lauksaimniecības politiskā ziņā, gan arī tehniskā ziņā izstāsts tāda katastrofa. Šī debata, kas tagad notiek, un arī par lauksaimniecības politiku nākotnē, varbūt jāskatās saistībā ar ilgspējību un pārmaiņām. Tam jābūt reālām vizijām, bet neaizmirstot arī aktuālas nepieciešamības, vajadzības ir jābūt arī gataviem, vai ir jābūt skaidrībā, ka iespējams, ka 2012. gadā radīsies konflikts ar jūsu pašu valdībām un ja būs nepietiekams piedāvājums vairāk gadu finanšu plānojumam, un tā ir procedūra ar piekrišanu, tad uh, iespēja būs uh, plenārā, plenārsēdē pateikt nē. Jo citādi mēs debatējam vienkārši par folkloru un vairāk ne par ko. Ja jūs būsiet gatavi iet par šo ceļu, tad es arī labprāt par to došos. Paldies! Paldies, Vilkas kungam! Kalniec kundze lūdzu. Eh, vispirms es gribētu uzsvērt, ka viens no svarīgākajiem mērķiem ir saglabāt kopējā Eiropas Savienības budžetā to daļu, kas pienākās, eh, eh, kas līdz šim ir bijusi paredzēta kopējai lauksaimniecības politikai. Un mums ir intensīvi jāstrādā, lai pārliecinātu arī citu komiteju um, deputātus, ka um, tās Eiropas Savienības um, konkurētspējas problēmas nedrīkst risināt uz kopējās lauksaimniecības politikas rēķina. Otrakārt, es domāju, ka ļoti svarīgs mērķis ir uh, um, padarīt lauci, lauksaimniecības politiku taisnīgāku. Uh, tāpēc, ka šobrīd tā plaisa, kas pastāv starp jaunajām un vecajām dalību valstīm, ir netaisna un tā rada uh, nevienlīdzību gan konkurencē, gan dzīves līmenī, uh, Eh, un ja tā netiks novērsta, tad šis iekšējais spriegums kļūs par traucēkli mums visiem. Eh, otrs princips, uz kuru būtu jābalstās, veidojot jaunos kritērijus, ir transparency, pārskatamība Eh, trešais mm, kritērijiem ir jābūt izmēramiem, nevis brīvi interpretējumiem. Un vēl, es domāju, tā lauksainiecības politika, ko mēs gribam radīt, tā ir jābūt vienkāršai pielietojumā, simple in application. Es domāju, ka uh, Eh, tas nav izdarams bez pamatīgas diskusijas par uh, public goods, par sabiedriskā labuma precēm, kāda ir to definīcija un kāda ir sakarība starp lauksaimniecības ražošanu un tiem, kas zemniekiem, kas piedāvā šīs sabiedriskā labuma preces sabiedrībai. Uh, Eh, es arī izsaku lielas, eh, lielu piesardzību par nacionālo līdzfinansējumu kā līdzekli, kā risināt kopējās lauksainiecības politikas jautājumus. Mums ir pēc iespējas jāsaglabā šīs politikas kopienas raksturs. Paldies! Mulțumesc în continuare. Paldies, tagad Sikierska kungs, lūdzu podzielam pogląd, żebyśmy się przestali biczować. Pilnīgi piekrītu, ka mums nevajadzētu pārāk e, daudz attaisnoties par KLP. Manuprāt, šie līdzekļi ir inteliģenti tērēti, un tas ir nācis arī par labu patērētājiem, ne tikai lauksaimniekiem. Kādēļ mēs uzskatām, ka lauksaimnieku e, ienākumi ir sarukuši? Kā tas ir noticis? Kas ir noticis finanšu tirgos? Cik daudz nauda ir tērēta, lai glābtu lielās finanšu institūcijas bankas un kas par to maksās? Varbūt esam jau par to piemirsuši. Un mēs runājam par jaunu KLP modeli, jaunu maksājuma modeli, bet vai tiešām mums viss ir jāmaina, kas līdz šim ir bijis? Līdzinējie KLP ir arī daudz pozitīvu aspektu, un tie būtu jāsaglabā. Neaizmirsīsim par to, ka KLP tomēr efektīvi darbojas. Mums ir koptirgs, jā, mēs eh, sūkstamies par uh, konkurētspējas eh, zudumu globālajā tirgu, bet kādi ir konkurēts noteikumi? Uh, kādas standārti šeit tiek piemērot konkurence tikai ir iespējams zināmos apstākļos, ja ir izpildīt zinām priešnoteikumu. Gal galā lauksaimnieciskās ražošanas īpatnība daudz, kas ir atkarīgs no tā, no laika apstākļiem, tas ir ap 50%, un ja laikapstākļi ir nelabvēlīgi, tad ir vajadzīgs atbalsts, pretējā gadījumā mums būs tie e, konkurences skropļojumi. Vēl viens aspekts. KLP nenozīmē, ka visiem instrumentiem vajadzētu būt vienādiem visā Eiropas savienībā. Neaizmirsīsim par reģionalizāciju. Lauksaimniecības izstrādājumi KLP nevajadzētu maksāt eh, par visu, eh, varbūt šo to varētu finansēt arī no citiem instrumentiem. Paldies! Saka priekšsēdis, nākamais runātājs. Thank you, uh, Mr. President. Paldies, eh, priekšsēdi. Bija patīkami dzirdēt pāris, uh, lauksemnieku pārstāvju balsis šajās debatēs, un es gribētu Graham Fury uh, sveikt no Alsters, no Ziemeļīrijas komitejā. Ļoti labi, ka mēs šīs debats vedam ne tikai šeit, bet arī savās mājās. Es ļoti rūpīgi klausījos šīs dienas debatēs, un es domāju, ka vairāk punktu šeit ļoti skaidri izkristalizējās. Mēs dzirdējām no lauksaimniekiem, ka spēcīga KLP ir vajadzīga un ka parlamentam kopīgi ar komisiju vajadzētu strādāt uz šo mērķi arī pēc 2013. gada. Mēs šodien arī ļoti skaidri dzirdējām, ka mums jānodrošina, ka ir pielī, pienācīgs budžets šiem mērķiem. Mums nevajadzētu pieņemt to, ka šīs budžets būtu samazināts. Mums jātiec uz maksimālo Kolēģi sacīja, ka ir varbūt arī daļas no kap, kas būtu finansējums citā veidā. Mums arī jāsaglabā spēcīgi tiešo maksājumu sistēmu. Es domāju, tas ļoti skaidri šodien izskanēja. Lauksaimnieki neprasa to kā tādu savas tiesības, bet vienkārši situācija tāda, ka viņi nevar bez tiem iztikt. Un gal galā arī ir pētniecība, attīstība jāveicina, birokrātija jāsamazina, eh, lauksaimniekiem jādod instrumentu rokā attīstīties, un tas arī nav iespējams bez kopienas papildus finansējuma. KLP nākotnē jāņem vērā arī pienācīgi pārvaldības Eh, instrumentu. Mēs šodien dzirdējām par ārkārtīgām cenas svārstībām, par to, kā tas investīcijas grauj eh, un lauksaimnieku ienākums priekšēdi. Pavisam īsi pārtikas drošībai arī vajadzētu būt ļoti spēcīgam šī visa instrumenta eh, elementam. Paldies! Tagad, Paldies, priekšsēdētāji! Dafman kungs. Es domāju, ka mēs, eh, mums bija ļoti interesanti pēcpusdiena. Paldies arī runātājiem, kuri izteicās. Es domāju, ka viens jautājums, eh, par ko tika skaidri diskutēts, ir eh, sadalījums pārtikas produktu ķēdē. Tas paraks interesants jautājums, un mums vajadzētu domāt revolucionāri. Uh, jo es domāju, ka sadalījums vai lauksaimnieku līdzdalība pārtikas produktu ķēdē, tas viss šī sistēma kopumā vairs nav īsti pareiza, un šeit būtu nepieciešams padomāt par to, un es domāju, ka mēs runājam par patērētāju, es domāju, ka patērētājiem eh, zemnieks ir simpātiskāks nekā, nekā sadalījums. Un tādēļ arī vajadzētu būt tā, ka patērētājs ir mūsu pusē. Kuņģikungs pareiz teica, ka lauksainsības politikai ir jābūt saskaņotai, bet es domāju, ka kā saskaņotība, ja koherence pret uh, pat, patērētāju un zemnieku, ja mēs paraugāmies, kā pagājušajos uh, gados ir samazinājusies cenas un izlīdzinātas ar tiešajiem maksājumiem, tad uh, šeit mēs varam teikt, ka uh, diferenciācija netiek pieļauta, jo tas arī ir uh, saskaņotības jautājums, jo citādi mēs uh, apsēdam paši savus regulas, un tas būtu ne tikai trieciens lauksainicības politikā, bet droši vien lauksainicības politikas beigas. Šeit vajadzētu tiešām ļoti uzmanīties. Noslēgumā es domāju, ka mums vienkārši vajadzētu padomāt, kā lauksainicības politika vienkāršot. Es šeit tieši domāju mazos uzņēmumus, kur attiecība starp normām izpildāmajām uh, kas ir birokrātiskas un eh, to rezultātu, tas viss sistēma vairs, vairs nav pareiza. Mēs dzirdējām diskusijas par reformām, arī šeit vajadzētu padomāt, kā eh, lietas vienkāršot. Paldies! Tagad vārds eh, tev. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms gribētu teikt, ka es eh, atbalstu tos kolēģus, ka nevar vienkārši pieņemt to, ka budžets tiek samazināts. Mums ir tiesības uz uh, koplēmumu procedūru, un mēs, mums tās vajadzētu arī izmantot. Tad mums ir vajadzīga plaša pamatota leģitimitāte jaunajai politikai, lai pilsoņi to atzītu. Mums ir nepieciešama kopīga politika, politika, kas balstās uz vienošanos, konsensu, pēc iespējas plašāku. Šeit vajadzētu sasniegt divas lietas. Mums vajadzīgas vienošanās sabiedrība par šo politiku, bet no otras puses visām dalībvalstīm tam visam vajadzētu arī piekrist. Tādēļ izvēlētiem kritērijiem ir jābūt objektīviem, neapstrīdētiem gan Eiropas rietumu, gan austrumu daļā. KLP ir jākalpo arī Eiropas sociālajiem modelim, un eh, es domāju, ka jaunajām dalību valstīm arī ir ļoti pamatotas prasības. Negribētu uzsākt par to lielu diskusiju, bet gribētu izteikt vēlmi, kas jau vairāk kārt izskanēja. Šeit ir runa par dzīves standārta ievērošanu jo ir jāņem vērā arī ražošanas jaudas, un mūsu lauksaimnieki pēkšņi saskaras ar konkurences noteikumiem tirgū, kur viņi nevar to visu izpildīt, un tas parādās sarežģītās situācijās, kur jāveic konkrēti pasākumi. Tikai tad mēs varēsim atrast risinājumus, padomāt, kādus, kādiem līdzekļiem nonākt pie šī mērķa. Uh, Paldies, un pēdējais runātājs, un pēc tam īsi secinājumi. Tanēlis kungs. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Mēs gribam sirsnīgi pateikties par šo ļoti interesantu uzklausīšanu un tās organizēšanu. Gribētu teikt eh, sirsnīgi paldies par jūsu ļoti interesantajiem izteikumiem šodien. Gribētu runāt pavisam konkrēti, pavisam pa īsu punktu. Saskaņā ar Eiropas komisijas datiem ir paziņojums par klimata pārmaiņām, Dienvidu dalību valstis Eiropas Savienībā vairāk cieš no klimata pārmaiņām. Bet šīs dalību valstis arī neproporcionāli vairāk no tā visa cieš, un klimata pārmaiņas droši vien izraisīs milzīgu ietekmi uz tiem reģioniem, kas uh, strādā uh, pastiprinātu lauksaimniecību, tas attieksies arī uz alternatīviem ražošanas veidiem, piemēram, uz meža saimniecību, uz akvakultūru. Šīs darbības bieži vien ir vienīgā iespēja šajos lauku apvidos eh, iegūt ienākumus noteikti sektori tiešām ļoti cieši no klimata pārmaiņām. Tas samazina diferenciācijas iespējas. Tas attiecas tiešām uz dienvidu dalību valstīm Eiropas Savienībā. Kādas iespējas Eiropas komisija šeit saskata un var ieteikt, lai īpaši jūtīgus reģionus pasargātu no klimata pārmaiņu sekām? Tad es gribētu norādīt arī uz to, ka arī šajos reģionos vajadzētu pievērst vērību tam, ka tiktu aizsargāts sabiedriskais labums un lai lauksamnieciskā darbība tur tiktu saglabāta. Es domāju, ka jautājumam vajadzētu būt šādam, it īpaši Eiropas komisijai, cik lielā mērā tā strādā pie šī jautājuma un kādus risinājumus tā iesaka. Paldies! Bene, ultimo intervento. Paldies! Un tagad mēs esam pabeiguši paneļa debatas bet eh, pilnīgi noteikti es vēlētu uzdot vārdu Giovanī kungam, kas darbojas budžeta komitejā. Es vēlētos pateikties, eh, saka Giovanī, pilnīgi visiem, kur piedalījās šajās debatēs, politisko grupu koordinatoriem un visiem visiem. Es kopā ar Džordžu Lajanu kungu esam uzsvēruši vairākus aspektus. Mēs par to esam runājuši gan budžeta komitejā, gan arī šeit lauksaimniecības komitejā. Es tomēr gribētu apgalvot, ka lauksaimniecības politika Eiropas Savienībā, kā jau šajās debatēs izskanēja, ir ļoti svarīga Eiropas Savienībai. Līdz ar to, ņemot vērā jaunos mērķus lauksaimniecības politikai, mums vajadzētu vairāk uzmanības vērst tieši uz tās kopīgumu. Mums e, vajag izvairīties no jau kādiem nacionalizācijas mēģinājumiem vai arī pārmērīgu līdzfinansējumu, kur šeit pieminēja vairāki runājošie. Debatēs vairāk kārt tika uzsvērts arī tas, ka kopīguma aspekts lauksaimniecības politikā ir un arī būs svarīgs. Lai lauksaimniecības politika būtu efektīva, tai ir nepieciešams adekvāts finansējums. Līdz ar to mums eh, budžetā lauksaimniecībā ir jāatvēl vismaz tikpat daudz, cik līdz šim. To nevar samazināt. Kā jau Raimers Bēga iepriekš minēja, mums ir daudzkārtīgās finanšu plāna ietvaros jāmēģina atvēlēt lauksaimniecībai labs budžeta daudzums, kaut arī tas varbūt eh, nepatiktu kādam citam. Lisabons līgums eh, Eiropas parlamentam sniedz lielākas pilnvaras, tāpēc mēs ceram, ka mums eh, izdosies vairāk uzsvērt mūsu iniciatīvas. Piemēram, Lainen kungs šeit jau minēja, cik eh, svarīgi ir lauksaimniecībai sniegt pietiekamu ekonomisko atbalstu. Tikai tad mēs varēsim adekvāti stāties pretim izaicinājumiem 21. gadsimtā. Priekšsēdētājs, paldies, Giovanni! Jā, mēs aplodēja, aplaudējam, un tagad dod vārdu Lainen kungam burtiski pāris vārdiem mums arī ir jāno, jāpieņem uh, secinājumi. Lajen. Paldies, es runāšu ārkārtīgi īsi. Vispirms, paldies visiem visiem, kur piedalījās debatēs, jo es esmu atzīmējis šeit vairākus interesantus domu graudus, kas attiecās uz kopīgo laiksaimniecības politiku. Sākšu ar vienu nelielu, nelielu nelielu tādu kā para, kara parambulu. Ja es vēlos iegūt daudz naudas, tad man ir jāsāk ar maz naudas, un tad tā nauda izaugs par lielu. Otrajā debaša daļā mēs daudz runājām par to, ka mums ir nepieciešami lauksaimnieki. Kopīgā lauksaimniecības politika tieši runā par cilvēkiem. Otrakārt, bez lauksaimnieciskām aktivitātēm mums nebūtu lauksaimniecības produktu, mums nebūtu sabiedrības preču. Un tas arī ir galvenais, par ko mums vajadzētu atcerēties šajās debatēs. Un treškārt, godīgums. Tam ir jābūt patreizējās lauksaimniecības reformas pamatkodolam. Par to mēs arī runājam mūsu komitejā. Un visbeidzot, Magines skundze jau to pieminēja. Lūdzu, nesāksim šīs budžeta debatas jau no pirmās dienas. Mums ir stingri jāstāv pie saviem principiem. Un kā jau Bēgas kungs pieminēja, runājot par jauno finanšu plānu, mēs nedrīkstam paļauties, mēs nedrīkstam pielaisties. Mēs nedrīkstam pakļauties citu spiedienam. Paldies par auglīgajām debatēm! Grazie!